Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, vēros jūs, vēlos jūs informēt, ka rīt, rīta sanāksmē, mūsu darba grafikā ir paredzēts uh, Antonio Tajānī ziņojums par uh, Savienības siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotu tirzniecības sistēmas ir stabilitātes rezerve. Rīt no rīta tā Jānī kungs ziņojums. Un šis darba grafiks mums ir jāmaina, un šis darba kārtības punkts, tā Jānī kungs ziņojums par ETS stabilitātes rezervi, ir jāpārliek uz pēcpusdienas darba cēlienu. Tas nozīmē to, ka mūsu rīta darba Sēde beigsies 11.30. Tā tad agrāk. Un pēcpusdienas sēdē pirmais darbkārtības punkts 13. darba kārtības punkts būs debakera kungziņojums, MVU nodrošināts vidē draudzīgas izaugs iespējas, un pēc tam, pēc debakera kunga ziņojuma, būs Antonio ziņojums par ETS stabilitātes rezervi. Tātad 11. punkts kļūst par darba kārtības punktu starp 12 un 13 darba kārtību punktu. Es, jā, ne, ambasada, jā. Ambassador Rusņak. Will be point now. 12. punkts būs uh, Urbans Rusņaks, enerģetikas hartas organizācijas ģenerālsekretārs. Tātad 13. darba kārtības punkts būs debakara kungs ziņojums, 11. punkts būs Tajānī kungs ziņojums un 12 būs enerģētikas kārtas organizācijas ģenerāla sekretāra Urbana Rasnaka uzstāšanās. Tas arī viss attiecībā uz rītdienas darbu. Šo pēcpusdienu. Šo pēcpusdienu pēc mūsu sanāksmes būs uh, Ziemassvētku ieskaņas pasākums. Nu, tā tad es gaidu, ka jūs paliksiet līdz šīs es beigām 18.30. Fantastiski. Tad pirmais darba kārtības punkts mūsu pēcdienas, pēcpusdienas sanāksmē ir piektais darba kārtības punkts. Mums šodien ir nosloga darba kārtība programma Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu uzņēmumu un iedzīvotājs arbības risinājumu nodrošināšanai ISA 2 sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai. Atgādināšu, ka Eiropas komisijas priekšlikums par sadarbspēju, otrā, otrais priekšlikums ir turpinājums pašreizējai programmai, kas beigs savu darbību 2015. gada 31. decembrī, tāda pēc viena gada. Tātad pēc viena gada beigsim dar mm, pirmo programmu. Un finanšu aploksne otrajai programmai laikam starp 2016 un 2020 gadu, uz pieciem gadiem, ir 130 miljoni eiro. Daudz maz 130 miljoni eiro. Nu, tagad norisināsies diskusijas. Vēlos jums atgādināt, mums visiem, kā uzstāsies mūsu referents Karls Uriņo. Like ask un vēlos jūs lūgt, kolēģi, sākt šo darba kārtības punktu. Tad jūs pastāstīsiet par savu viedokli par komisijas priekšlikumu, proti šo programmu ISA 2. Lūdzu, Karlo Zoriņu, vārds jums. Obrigado. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau mēs nu pat dzirdējām, šī programma ir turpinājums pirmajai ISA programmai, kas pat labam ir spēkā un paliks spēkā līdz 2015. gada beigām. Taču šī programma arī pavar jaunu darba ciklu, kaut arī šī programma turpina veco programmu, ja tā varētu sacīt Tā ir ņēmus vērā tehnoloģiskās izmaiņas, kas ir norisinājušās pa šo laiku. Tā jāņem vērā jaunie pienākumi par valsts pārvaldi un sabiedrisko, pilsonisko sabiedrību un arī ņem vērā mākoņu datošanas iespējas. Vēlos uzsvērt, ka uzņēmumiem un pilsoņiem uh, E, no tā, no šīs programmas būs ieguvums. Iepriekšējās programmas mērķis bija modernizēt e, valsts administrāciju, bet šī programma sniedz vēl tālāk. Tā vēlas šo modernizēšanu sasaistīt ar pilsoņiem un uzņēmējiem. Šī apsvēruma dēļ ir izstrādāti kriteriji šīs programmas izvērtējumam. Tas attiec ne tikai uz piegādes pusi, bet arī uz pieprasījumu pusi. Citiem vārdiem sakot, ir runa par to, cik lielā mērā valsts administrācijas, valsts sektors var sniegt labāku, efektīvāku atbildi pilsoniskai sabiedrībai. Sadarbs spēja palielina valsts pakalpojumu kvalitāti Nu, tas padara dzīvi vieglāk gan uzņēmumiem, gan arī parastiem iedzīvotājiem. Tā tad te nav runa tikai par tehnisko aspektu, bet arī uh, tas viss ir saistīts ar Eiropas nodarbinātības iznāku stratēģiju. Šī programma saistīta ar daudzām institīvām, digitālo darbu kārtību, tādām institīvām, kas uh, nodarbojas ar publisko pakalpojumu modernizēšanu Eiropā, arī ir paredzēts palielināt uh, valsts administrāciju potenciālu, tas būs pozitīvs spēks, kas labvēlīgi atsauksies uz mūsu ekonomiku un cilvēku, ja pilsoņu dzīves līmeni. Es domāju, ka šis lēmums ir pareizs. Tas ir labi strukturēts, pamatots, taču līdztekus tam, un es domāju, tas būs Eiropas parlamenta ieguldījums, tas varētu vairāk uzsvērt programmas ekonomisko un sociālo aspektu, un es ierosinātu dažus veidus, kā mēs to varētu darīt. Pirmkārt, mums ir jāuzsver kopējā valoda, kas sasaistīs administrācijas citām, ar citām nozarēm. Mums ir jābūt holistiskai pieejai ekonomikai, lai to padarītu konkrēt spējīgāk. Tāpēc ir būtīgi, būtiski svarīgi, izveidot risinājums un standarts, ko var tieši izmantot administrācijas un iestrādāt nākošais projektos. Mūsu projektiem ir jātiek trikt, traktētiem atšķirīgi, attīstīgi, atš, attīstītiem atšķirīgi, lai tie iestrādātu tādus modeļus, kas šajā instrumentā paredzēti. Viens pieturs aģentūra ir arī labs risinājums, to varētu salīdzināt uzlabot salīdzinām ar iepriekšējo situāciju. Jāņem vērā tehnoloģiskās izmaiņas un izaicinājumi, tāpēc ir arī jābūt labākām garantijām drošībai un privātumam, kad ir runa gan par uzņēmējiem, gan par pilsoņiem. Īsa programmas galvenā problēma tā gan nav, taču vienmēr var uzlabot un vienkāršot procedūras un uh, paplašināt šīs programmas aptvērumu. Līdztekus tam, es domāju, ir svarīgi veicināt eh, tālāku attīstību un sadarbību. Ir būtī, vitāli svarīgi, ka šajā programmā, tāpat kā citās, mums nav paredzēts sadalījums dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs sadalot budžetu 28 daļās. Tā vietā mums ir nepieciešama holistiska pieeja attīstībai, uh, starp dažādām administrācijām. Es domāju, plašāk sadarbības starp administrācijām nodrošināt lielāku potenciālu šīm aplikācijām. Un tagad mans 5 minūtes gandrīz ir izsmalts. Noslēgumā vēlos sacīt, ka tad, kad mēs sapratīsim, ka te nav runa tikai par programmas modernizēšanu vai par programmu, kas paredzētu modernizēšanai, bet par programmu, kas paredzētu uzlabot pilsoņu un uzņēmumu darbu, bet uh, arī ir jāraugās, kāds, eh, kā var izvērtot šo programmu. Paldies, kolēģi! Ēnu referenti. No e Eiropas Tautas partijas puses Bonīkums. Paldies, priekšstādētē. Es pāriešu uz poļu valodu. Programma AISA 2. ISA 2 programma ierobežos administratīvās izmaksas, izstrādājot starptautiskās saiknes un vienotā tirgus pabeigšana veicinās pakalpojumu nodrošinājumu bez šešļiem. Un, un viss tā sistēma kļūs veiksmīgāk izsanot ēstīsību aktus. Šī programma ir izšķiroši vienotā digitālā tirgus īstenošanai. Ieguvumi te ir uzskatām redzami. Administrācijas attiecības ar uzņēmumiem, pilsoņiem, tiek arī automatizēta pārobežu tirzniecība un tirzniecības ar dažādām nozarēm. ISA 2 attiec uz visām Eiropas politikas jomām, kur ir nepieciešama sadarbspēja gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālajā līmenī. Tad kādi ir draudi, runājot par šīs programmas īstenošanu? Pirmkārt, ir laika aspekts. Ja programma netiks pieņemta, ja koordinācijas pasākums netiks pieņemts, tad izmaksas pārobežu pakalpojumi un e-pakalpojumiem palielināsies pilsoņiem un uzņēmējiem. dažādo eh, risinājumu spektrs eh, radīs vēl vairāk šķēršļus pārobežu tirniecībai. Tāpēc es ceru, ka Eiropas parlaments darīs visu, kas ir tā spēkā, tā spēkos, lai 2015. gadā šī programma tiktu pabeigta un tā varētu darboties no 16. gada. Te arī runa par ISA 2 un Connecting Europe instrumentu par to sasaisti. Šo abu programmu darbība var pārklāties. Ir šis uh, automātiskais uh, tulkojums ES e valodām. Šī programma ir paredzēta kā bezmaksas iespēja ISA2 ietvaros, bet Connecting Europe instrumentā ir finanšu pieprasījuma sistēma šādai līdzīgai programmai. Tāpēc es gribētu, lai komisija paskaidro šo pretrunu. Tad vēl ir jāapstiprina darbs ISA divi ietvaros nākotnē, nākošajiem darbiem. Varbūt komisija mums varētu pastāstīt, kā tā ir paredzējusi to organizēt. Sadarbspēja ir iekļaut ISA divi ietveros. Tā arī noteiks formātu digitāliem valsts pakalpojumiem. Kādus tālākus soļus komisija ir paredzējusi šīs struktūras īstenošanai? Ir arī digitāla plaisa. Es gribētu zināt, vai komisijai nebūtu jāizveido ietvers Eiropas sadarbspējai regulas ietveros. Tas mazināt daudz programmas, īpaši saistībā ar pārobežu administrēšanu un e-administrēšanu. Tas būtu nozīmīgs solis uz priekšu vienotā e-tirgus izveidē. Tāpēc es aicinātu strādāt pie šī projekta pēc iespējas ātrāk, un tāpēc arī atrisināt tās programmas, uz kurām norādīju savos jautājumus šodien. Kalas kundze, kas aizstāv Tore kungu. Viņš ir ānu referents nu, Aldes vārdā. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži aspekti no manas puses. Tāpat ir svarīgi, ka īsa programma ņem vērā termiņus, kas notiek dažādās jomās. E-valsts iepirkumam ir jākļūst Eiro, par Eiropas Savienības uh, pamatnoteikumu, pat labam tā tas nav. Un termiņš ir noteikts 2015. gada vidus. Tā tad ir steidzami nepieciešama sadarbspēja šai ziņā. Runājot par e-muitu, vīzas eh, Schengens eh, IT sistēmu pārvalda Eulisa, Eiropas Savienības aģentūra, kas nodarbojas ar šīm sistēmām. Tā aģentūra varētu arī uzņemties kopīgās eh, IT sistēmas pārvaldi muitas jomā tad mēs visai varētu dot papildu mandātu. Uzticēšanās digitālajos risinājumos ir eh, būtiski, lai pilsoņi to izmantotu. Nu, te ir divas lietas - kiberdrošība, un te es nedomāju datu aizsardzību, bet gan eh, kiberdrošību, eh, kas ir viens no digitālā vienotā tirgus pīlāriem. Un cits punkts saistīts ar e-risinājumu izdevīgumu, informēšanu par to, tā tad ir eh, drošības trūkums starp dažādiem datu nesējiem bankās un eh, veselības eh, nozarē, piemēram. Ir jāidentificē vajadzības, un tad var izmantot šo programmu. Protams, šo pieeju atbalstu taču jāņem vērā, ka Pat labam, kad ir svarīgi samazināt valsts deficīta, efektivitāte un publiskās administrācijas izdevuma samazināšana ir galvenās prioritātes. Svarīgi arī tas, ka sadarbspējas uh, risinājumi netiek radīti no nulles. Jau pastāv sadarbspējas risinājumi, kas ir izstrādāti mm, dalībvalstīs, piemēram, uh, Igaunija un Somija izmanto tādas pašas sistēmas un eh, tā apmainās ar informāciju, kā labāk izstrādāt e-risinājums. Tāpēc es domāju, te ir svarīgi palielināt dalību valstu iesaist standartizācijas procesā. Tā tad eh, rezultāts būtu labāks. Paldies. Paldies. Henkel kungs aizstāja Turšanovska kungu, kurš ir ēnu referents ECR grupas vārdā. Jā, Tozanevska kungam jābūt šodien savā dzimtenē. Priekšstādāja kungs pirms apmēram 20 gadiem es biju IBM Europe mm, prezidents un es devos uz komisiju un lūdzu viņiem darīt to, par ko mēs spriežam šodien, tātad pagāja 20 gadi. Tātad iesākumā gribu sacīt, ka tas, protams, tā, šī, protams, ļoti laba institīva un priekšlikums, kas jau sen bija gaidīts, un tomēr man ir divi komentāri. Viens ir tāds, ka, ja jūs paraugāties uz uh, ieteikmes nu, novērtējumu, tad uh, eh, šiet tikai 16 valsts ir paredzējušas piedalīties. Tas ir. Uh, par to pauž nožēlu. Varbūt uh, trūks uh, apspriešanās ar dažām iesaistītām pusēm. Tā, tāds ir viens bažas, kas man ir, un otrs ir vispārīgāks. Šī ir ļoti laba institīva, kā jau teicu, pagāja 20 gadi, līdz mēs nonācām līdz tai. Taču nedrīkst aizmirst, ka mūsu uzņēmumiem, organizācijām, mūsu valstīm ir arī jākonkurē ar pārējo pasauli. Mēs eh, konkurējam ar Ķīnu, Indiju, ASV, Kanādu un tā tālāk. Un šajā visā ziņojumā pietrūkst tā, ka nav paredzēts, kā eh, nodarboties ar pārējo pasauli, jo ir labi, ka valdībām ir standartizēts IT komunikācija veids, taču, ja tas darbojas Eiropā, tad tikpat labi tam būtu jādarbojas visā pasaulē, īpaši tagad, kad mēs runājam par paplašināto tirgu, eh, SITA un TTIP eh, nolīgumu rezultātā. Paldies, Henkel kungs, mūsu komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Nākošais runātājs - Maragāli. Zaļo ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji. Man īpaši pārsteidz tas, ka varēja strādāt pie šī temata, jo šī ir joma, kurā pirms kāda laika es tiešām diezgan aktīvi darbījos valsts administrācijā manā reģionā, manā valstī. Es domāju, tas nozīmē to, ka es varu saprast šī ziņojuma virzību. Man tā ir pieņemama. Es uzskatu, ka Mums vajadzētu šai jomā būt varbūt nedaudz ambiciozākiem. Te nav tik daudz e, problēma par fokusēšanos, bet mm, saistībā ar to, cik tālu vēlamies doties. Kādus mērķus vēlamies izvirzīt, nodrošinot, ka tas, ko mēs darām, ir e, uzlabojums. 130 miljonu eiro šie daudz no šī brīža līdz 2020 gadam, taču patiesībā tā nav visticamāk, ka šo līdzekļu pietrūks, ka nu, ar tiem nepietiks. Jaunais uh, ietvers ISA 2 ir konceptuāli gana ambicios, vismaz, uh, ja mēs varam identificēt un sasniegt konkrētos mērķus, kas patiesībā šai ziņojumā vēl skaidri nav izklāstīti. Un dažas nozars, uh, urbānā joma, loģistika, transports, kultūra, uh, mantojums, kultūras mantojums un arī valsts iepirkumi. Šajās jomās te ir eh, ievērojams eh, Eiropas, ievērojama Eiropas pievienotā vērtība. Daži ekonomiskie punkti, ko vēros uz, uzsvērt, runājot par nodokļu pārvaldību, tiem žēl, pagātnē ir bijis pārāk daudz neveiksmīgu piemēru, kas liecina par to, ka mums tiešām nepieciešama sadarbspēja nodokļu jomā. Uh, Turklāt, ja vēlamies virzīties uz eiropeisku nodokļu sistēmu, tad jādomā arī par eiropeiskām vērtībām, kas tajā atainotas. Te ir milzīga potenciāla darba un mērķu joma. Ja paraugāmies uz citu, otru medaļas pusi, tad ir jāapkaro ar ēnu refu, ekonomiku. Arī šai ziņā mums jāpanāk skaidri rezultāti. Un noslēgumā Vēl pāris komentāru par metodi. Es domāju, mums jāapzinās tas fakts, ka pastāv lielas atšķirības iesākuma fāzē. Dažādas valstis, kas būs iesaistīts šajā programmā, ir dažādās fāzēs. Tāpēc es domāju, daļai no šīs programmas jāpievērš uzmanību uh, vairāk konverģents nodrošināšanai, tā palīdzot visiem panākt vienādu līmeni, lai visi vislabāk varētu gūt labumu. Un šai konverģents programmai starp dalību valstīm ir jābūt līdztekus konverģents programmām, kas nodrošina iekšējo sadarbspēju, tur, kur valstīs ir atsevišķa administrācija. Tātad tur vēl ir daudz darāmā. Un pastāv liels atšķirības valsts pakalpojumu nodrošināšanā dažās jomās. Paldies! Paldies, kolēģi! Nākamais runātājs. Pilāras Dekastilvera kundze. Liels paldies priekšsēdētāji! Es gribētu izteikties par saturu par šādu saturu. Es ļoti atbalstu to, kas ir uh, piedāvāts. Un ņemot vērā lomu, kuru spēlē publiskās uh, pārvaldības Eiropas ekonomikās, es domāju, ka šeit vēl vairāk nekā citās sfērās, ko dara šī publiskā pārvaldība, tas ļoti ietekmē attīstību ekonomikā un sabiedrībā. Sadarbspēja ir ļoti būtiska. Un tas, e, tā ir būtiska arī citās sfērās, kuras arī tāpat ietekmē ekonomiku un ražošanu. Bet es vēlējos sacīt, parlamenta darbs jau ir sācis jau kārtīgi darboties arī šajā komitejā. Es gribētu pateikt, ka mums ir jāpastēdzas mm, šajā te sasaukuma periodā, jāpaspēj diezgan daudz. Esmu pārliecināta, ka esošā situācija Piemēram, ja mēs esam lidostā, tad mums būs tāds kā pēdējais uzaicinājums uz reisu un vienotajā digitālajā tirgu šajā gadījumā. E, es ceru, ka mums ir vajadzīgs tāds pātrinātājs. Mums, protams, ir vajadzīga sadarbspēja, lai mūsu uz, uzņēmumi būtu konkurētspējīgi. Viens no kolēģiem teica, ka pirms 20 gadiem viņš jau mudināja izveidot šādu sadarbspēju, 20 gadu pagājuši. Un tagad mēs uh, to atkārtojam un atkārtojam. Mums ir 50 miljonu potenciālu uh, klientu, patērētāju un tā tālāk, bet vienotais tirgus šajā konkrētajā gadījumā, vienotais digitālais tirgus joprojām nav izveidots, un tas ir jāpanāk, jo citādi Visi turpinās savu darbu, bet vienotais digitālais tirgus nedarbosies kā veicinātājs, ko mēs tik ilgi esam gaidījuši. Tāpēc arī ir šī steidzamības sajūta. Mums trūks laika. Šis ir pēdējais aicinājums, un es patiešām uzskatu, ka ka tāpēc mums ir jāgādā, lai parlamentā komisijā un padomē mēs aptvertu šo steidzamību. Paldies, paldies jums! Nu, jūs esat mūsu galvenā referente pirms trialoga par digitālo darba kārtību un vienoto digitālo tirgu. Uh, Mēs e, domājam pēc iespējas ātrāk sākt, gribējam, gribam sākt jau decembrī, bet varbūt, ka tas nebūs iespējams. Es vaicāju Itāļu prezidentūrai uzņemties, mm, un viņi faktiski ir apņēmušies sākt darbu decembrī. Laika, protams, vairs nav daudz, bet mēs gribam strā, sākt trialogu decembrī. Un arī šīs ziņojums. Uh, varētu palīdzēt mūsu trialogā. Nākamais runas Tamburāno kungs, kurš aizvieto Borelī kungu ēnu referentu no nu, EFDD. Tamburāno kungs, lūdzu. No prezidente, buongiorno kolēģi. Labdien, priekšsēdētāji un kolēģi. Es nodošu komentārus no mana kolēģa. Viņam bija jābrauc uz eh, priekšsēdētāju konferenci Rīgā. Mēs gaidām eh, šajā te, tur ir ļoti svarīgs jautājums. Eh, par digitalizāciju publiskajā administrēšanā un sadarbspējā par interneta pakalpojumiem. Pakalpojumi internetā Veselība iepirkums, eh, ja tie darbosies efektīvi, tad uzlabos eh, e-pakalpojums. Mēs esam atvērti sadarbībai šajā jomā, jo īpaši tāpēc, ka īsa beigsies nākamgad līdz gada beigām. Mums vajadzētu nodrošināt, lai būtu pieņemti lēmumi, piemēram, atvērā eh, avota koda lēmumu. Ehm, mēs cenšamies paši sev radīt eh, piemēru. Well, any other request? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevienu neredzu. Tāpēc es lūgšu Eiropas komisijas pārstāvi Margaridu Abelkasis kundzi e, izteikties par šo pašu tēmu. Vai jūs varētu informēt par e, komisijas nostāju? Paldies priekšsādētāji. Gribu atgriezties pie dažiem komentāriem, kurus izteica dažādi runātāji. Pirms manis pirmais ko es atzīmēju, ir svarīgs aspekts jaunajā programmā tas un priekšlikumā ir iekļauts. Tas ir skaidrojums par attiecēm starp īsas programmu un citām iniciatīvām. Un te bija Connecting Europe arī konkrēti par to priekšlikumā. Uh, Šeit mērķis ir nodrošināt sadarbspēju starp publisko administrēšanu un pilsoņiem. Tas ir horizontāli, tā ir horizontāla pieeja. Tur nav domāts veidot risinājums sadarbspējai Eiropā. Katrā joma jau ir savi risinājumi, bet problēma, ar kuru mēs saskaramies, ir tāda, ka nav horizontāls pieejas šiem risinājumiem. Daži skatās kaut kādas konkrētas e, tēmas un komponentes, bet nav horizontālas perspektīvas. AISIS mēģina aizpildīt šo tukšumu. Un tur ir teikts, ka va, tas var atbalstīt citas iniciatīvas, piemēram, Connecting Europe vai arī citas programmas šajā jomā vai inovāciju un pētījumu jomā, ASS var aizpildīt tukšumu starp risinājumu, kas ir izstrādāti pētniecības programmās un risinājumu, kas darbosies industrializēti eh, in Connecting Europe eh, ietvarā. Un pirms Manis te minēja mašīnu tulkošanas pakalpojumu. Tā, šāds pakalpojums tika atbalstīts, un tagad tas tiek izstrādāts, un to pārņems Connecting Europe uh, ietvers, un tas būs pakalpojums, un būs piedāvāts administrācijai lietošanai. No otras puses, AISA 2, AISA un AISA 2 nākotnē ir jāizplata risinājumi Tātad produkts, šī te mašīna tulkošana būs pieejama administrācijām, un tās varēs paņemt no kopīgās platformas un instalēt savā administrācijā, lai to izmantotu kā pakalpojumu vai arī, um, teiksim, kā vienu no risinājumiem. Mm, tās būtu skaidrojums par to, kā īsa sadarbosies ar citām programmām. Cits jautājums, kas izskanēja, turpmākie soļi, ko mēs paredzam ar īsa divi. Ja lasāt priekšlikumu, tad tur ir svarīgs uh, liela atšķirība salīdzinot ar esošo versiju. Tur ir tieši nu, norādīts, ka uh, tur ir sadarbspējas kartogrāfija un arhitektūra. Divi ļoti svarīgi aspekti bez izpratnes par to, kas jau pastāv Eiropas līmenī, bet arī dalību valstu administrācijā, mēs nevaram definēt, kur mums vajadzētu pielikt pūles. Tāpēc mums ir būtiski izveidot karti esošajiem risinājumiem Eiropā, bet arī nacionālās administrācijās kā to ļoti labi šeit pateica, Nacionāla administrācija ir radusi risinājumu, kas varētu būt lietots arī citās valstīs. Bet tāpēc viņiem ir jāzina, bet tad tas ir, šī informācija ir jāizplata un tā jābūt viegli izmantojamai. Tāpēc arī mums ir kopīga platforma. Un noslēgumā attiecībā uz par, par to, ka tikai 16 valstis ir gatavojuši šo priekšlikumu, vairāki novērtējumi tiks paveikti. Pirmais būs Eiropas sadarbspējas stratēģijas ieviešanas pārskatīšana. Tur būs pilnīgi skaidrs, kas notiek dalību valstīs. Uh, Un e, būs arī observatorija, kas savāks informāciju par sadarbu spēju valstīs, un šī informācija tiks izplatīta. I, īsa programmas pārskatīšana, un arī šī informācija ir izplatīta, un gatavojoties dalību e, valsts tika aptaujātas, notika diskusijas komitejā ar visām dalībvalstīm. valstīm Eh, kad mēs strādājam pie īsa divi eh, priekšlikumu. Paldies! Thank you very much, madam. Even... Paldies! Aicināšu mūsu referentu Soriņo kungu noslēgt šīs diskusijas. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties ēnu referentiem un citiem kolēģiem deputātiem, kuri ir izteikušies mūsu diskusijas. Paldies komisijai. Es eh, sapratu tā, ka ir vairākas jomas, kuras, kurās mēs varētu iet vēl tālāk, varētu uzlabot ziņojumu. Un tie, kas izteicās, piekrīt tam, un es tad varētu secināt, ka varbūt mums jābūt, jāuzliek lielāki uzsvari konkrētās jomās. Par laika grafiku runājot, ir šī steidzamības sajūta, un tiesa, ka ir ļoti skaidra šī steidzamība šai te darb, programmā jāsāk darboties 16. gadā, bet bet tā jābūt uh, modernai un darboties spējīgai gan attiecībā uz tehnoloģiju, gan uz kontekstu. Un otra joma, kas varbūt nešķiet tik svarīga, kā mēs dzirdējām, pēc, kā mēs varam spriest pēc kolēģis acīja, bet tātad sinhronizācija ar citām programmām. ISA 2 cenšas izveidot horizontālu sadarbspējas platformu aplikāciju, kas ir izveidotas valstīs. Bet, kā jau teicām, pastāv digitālā e, nevienlīdzība, jau atšķirība. Un e, Marigāla kungs, piemēram, piedāvāja konverģences programmu. Ir arī citas iespējas sniedzot pamudinājums, lai tiktu rastu starp valstu risinājumi. Un šo iespēju var izmantot, lai veidotu saiknes, kas eh, ļaus pārvarēt šīs atšķirības digitālajā attīstībā. Un vēl būtu labi izplatīt, eh, izveidot izplatīšanas eh, programmu tas būtu svarīgi pilsoņiem un uzņēmumiem. Tas nav tikai tāds tehnisks risinājums, tas ir ļoti svarīgs Eiropas konkurētspējai un kā tāds. Jā, droši vien jāatvēl kaut kādi līdzekļi informēšanai par šādu lēmumu. Cita lieta, grūts jautājums tika pacelts, bet tas mums ir jāņem vērā. Mēs runājam par sadarbspēju Eiropā, bet arī par TTIP līgumu, ar līgumu par, ar Kanādu un dažām citām pasaules daļām. Kā mēs varam arī šeit iekļaut mm, to, kā mēs sadarbojamies ar atlikušo pasaules daļu? Tas ir darbs, kurā es ceru, mēs ātri progresēsim. Mums ir nepieciešams šīs ziņojums, uh, uh, referents ir labi pastrādājis, bet arī citi ir palīdzējuši. Un es ceru, ka mēs ātri varēsim iet uz priekšu. Paldies! Uh, thank you very much. Liels paldies! Vai Andra referentiem ir kas piebilstams? Uh, paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi komentāri. Vispirms es domāju, ka komisija ir nedaudz par uh, daudz pieticīga, jo vajadzētu tiešām nolikt, mm, iezīmēt īstu plānu un noteikt eh, izpildes laiku un termiņus, jo mēs te runājam par ļoti svarīgām lietām un eh, par lietām, kuras varbūt visgrūtāk ir atrisināt dalību valstīs. Piemēram, mēs runājam par nodokļu pārvaldēm mēs zaudējam 300 miljonus eiro katru gadu mm, mūsu mm, nodokļu pārvalžu nespējas dēļ uh, iekasēt uh, attiecīgus nodokļus, tādēļ, ka mums trūks šīs te sadarbspējas starp sistēmām. Un uh, kaut kāda informācijas apmaiņa jau eksistē, bet tā, nu, tā visaptveroša nekas nav īsti ieviests. Nodokļu, palīdzību nodokļu administrācijām cenšoties visus šos elementus mm, ieviest, mm, manuprāt, būtu ļoti labi. Es nu, tieši ar nodokļu pārvaldēm arī sāktu. Un būtu ļoti labi, ja šī informācija, kas šis rīks, kas ir nodokļu administrācija rokās, viņiem trūkst šīs te informācijas eh, novadīšanas prakses. Tātad eh, vienkārši šis instruments netiek pienācīgi izmantots. Tā kā mēs varētu tiešām komisiju aicināt nākt klajā ar izpildes kalendāru. Paldies! un mūsu referents Zariņokungs sagatavos ziņojumu projektu līdz galam. Šī ziņojuma projekta izskatīšana paredzēta uz 22. janvāru nākamajā gadā. ISA divi programmas uzklausīšana arī 22. janvāris 2015. gads. Lūk, tāds ir mūsu kalendārais grafiks, e, grozījuma iesniegšanas termiņš. E, sako pēc sešām dienām, 28. E, janvārī pulksten 12. Itrē balsojums plānots uz 14. aprīli un plenārsēdē jūnijā 2015. gadā. Lūk, tāds tad ir šis te darba grafiks provizoriskais. Un referents ir, protams, par visu atbildīgs. Jā, paldies par uzticību priekšsēdētāji, kungs. Es varu garantēt visu no savas puses. Paldies, kolēģi, par šo diskusiju un par aktīvu dalību tajā. Paldies par komentāriem jums visiem, arī Niks kungam. Tālāk, Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija. Arī ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, un es vēlētos jums atgādināt, un, protams, arī pats sev ka komisija nāca klajā ar stratēģijas priekšlikumu šī gada maijā pēc Ukrainas krīzes. Tagad šis jautājums ir kļūst vēl aktuālāks, jo ir sākusies ziema. Un tāpēc ITRE ir nolēmusi izstrādāt institīvas ziņojumu par Eiropas enerģiskās drošības stratēģiju. Un ITRE organizēja atklāto uzklausīšanu 5. novembrī par šo tēmu. Šīs dienas diskusija ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo ļoti būtisko jautājumu. Tādēļ līdzīgi e, kā sadarbspējas risinājumu jautājumā e, telekomunikāciju sektorā publiskā sektora modernizācijas jomā arī e, šis jautājums tātad e, noslēgsies ar ziņojumu projektu. Un tādēļ es lūgtu savu dargas kungu paukst savu viedokli par Eiropas enerģētisko drošību. Un janvāra uh, sanāksmē ir uh, paredzēts tā tad apsprie, ar, runāt arī par šo uh, ziņojumu. Tā kā Alģirdas vārds jums priekšsēdētāji, jūs jau minējāt, ka mm, diskusijas ir jau tālu pavirzījušās uz priekšu. Ir uh, notikušas vairākas ļoti būtiskas konferences, un diskusijas un apaļie galdi par dažādiem šīs tēmas aspektiem tiek organizēti. Tā kā mēs esam centušies eh, šajā mm, visaptarošajā komisijas eh, paziņojumā iekļaut tik daudz aspektus attiecībā uz energodrošību, drošību, Eh, nu, cik varam, tas varbūt eh, nav galvenais uzdevums. Mēs esam centušies eh, iekļaut, varbūt atlasīt svarīgākos ziņojums. Protams, ka būs gatavs plāton, plānotajā laikā. Mēs pie tā strādājam. Vēlos jau uzreiz pateikties ēnu referentiem. Pirmā viedokļa apmaiņa ir notikusi. Un es cenšos iestrādāt viņu idejas ziņojumā. Kā es jau minēju, komisijas paziņojums ir ļoti plašs un diezgan sarežģīts. Tā kā es vispirms paudīšu tādus mm, vispārējos vilcienos iezīmēšu tās tēmas, ko skars ziņojums. Uh, jo mums vajadzētu atšķirt energo drošības iekšējo un ārējo aspektu, jo tie ir ļoti atšķirīgi. Un sākumā mums daži tādi ievadnovērojumi, kā jūs minējāt, tad galvenais iemesls, jā, nevienīgais iemesls, ir problēmas ar uh, gāzes eksportu caur uh, Ukrainu šai eh, ziemai, kas tuvojas. Taču esam pārliecināti, ka šajā ziņojumā um, par to balsosim jau pēc tam, kad ziema būs beigusies, tā kā mēs nekoncentrējamies uz īstermiņu problēmu risinājumu. Mēs uh, spriežam par visu, ko komisija ir nolēmusi darīt. Un mēs drīzāk uh, esam ieņēmuši tādu vidējā termiņa perspektīvu vai pat uh, ilgtermiņa perspektīva. Un enerģetikas savienība ir galvenais mērķis. Tā kā energoapgādes drošība ir jākļūst par uh, patiesu Eiropas Savienības pīlāru, kas nodrošinātu šo nākotnes energosavienību. Un iekšējā dimensija, protams, uh, Mm, ir svarīga, un uh, pirmais, ko mēs varam darīt, varam samazināt uh, e, pieprasījumu pēc elektroenerģijas, uh, veicot energoefektivitātes celšanas pasākums, mm, ņemot vērā visus um, svarīgākos aspektus. Un nodrošināt Uh, visu attiecīgo direktīvu izpildi, energoefektivitātes direktīvu, ēku energoefektivitātes direktīvas normu izpildi un tā tālāk. Nākošā svarīgā dimensija ir uh, iekšējā enerģijas ražošana Eiropas Savienībā. Un mēs gribētu teikt, ka tam vajadzētu skart visu enerģijas ražošanas ķēdi. Tātad ne tikai enerģijas avoti, bet arī tehnoloģija izstrādes, uh, iekārtas, kurām arī vajadzētu būt radītām Eiropā tādā aspektā mēs skatām e, energo apgādes iekšējo tātad aspektu. Un tad ir atsevišķa nodaļa par enerģijas tehnoloģiju izstrādi, jo ir ļoti svarīgi arī, lai šo tehnoloģiju izstrādi būtu Eiropas. Pilnībā integrēts enerģijas tirgus, tas ir galvenais līdzeklis lai nodrošinātu apgādes drošību. Taču ir eh, jārada apstākļi, kas ļauj šim tirgum darboties, veidojot starp savienojumus un visu pārējo, kas ir nepieciešams. Ārējā dimensija arī ir diezgan skaidra. Vēlētos uzsvērt atsevišķus aspektus. Tad, kad ir tikai viens piegādes avots, tad diversifikācija ir svarīga. Bet runājot par diversifikāciju, arī ir svarīgi, uh, lai uh, pie, ne tikai piegādes avots, bet arī piegādes maršruti būtu droši. Nu, faktiski ar to es arī varētu beigt savu prezentāciju, ko mēs nesen uzzinājām. Nu, Krievija, diemžēl, vairs nav drošs piegādātājs. Un tas ir jāatzīst pilnīgi skaidri un jāpasaka skaidrā tekstā, jo viņi pavisam skaidri uh, atteicās ievērot ēs tiesību aktu prasības, un viņi izmanto uh, energo uh, apgādi politisku mērķu sasniegšanai un politisku spiedienu izdarīšanai. Nu, tas būtu viss no manas puses. Paldies referentam, un tagad došu vārdu ēnu referentiem no politiskajām grupām. Počas kungs. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, jūs labi runājat čehiski, man jāsaka. Eh, paldies Eiropas komisijai par šo te paziņojumu. Tas ir apsveicams, tas ieraudzīt dienas gaismu maijā. Nu, būt atkarīgiem no fosilā kurināmā un uh, kurināmā importa. Un nu, tas ir gan ekonomiski svarīgs, gan politiski svarīgs jautājums. Un viss, kas ir minēts Eiropas komisijas ziņojumā, protams, ir ļoti svarīgs. Jā, resursu avotu, diversifikācija, solidaritāte un uh, pieprasījuma pārvaldība samazināšanas virzienā. Divas lietas, ko vēlētos minēt, eh, tādas varbūt formālākas lietas. Energoapgādes drošība eh, ir definēta visai šauri. Es nedomāju, ka to vajadzētu definēt tikai kā cēnu un apgādes drošību. Te runa arī par ilgtspējību, sistēmas stabilitāti un uh, Eh, tai būtu jāspēj cīnīties arī pret energo nabadzību, kura ir problēma virknē dalībvalstu. Tālāk, eh, ambiciozitāte. Uh, mērķu ambiciozitāte. Nu, šobrīd eh, mērķi un pasākumi eh, tiek skatīti tikai vidējā termiņa perspektīvā, bet man liekas būtu jāskat jautājumu ilgtermiņa perspektīvā, raugoties nākotnē. Un tā ir tēma, kuras, kuru mēs apspriedām arī ar citiem ēnu referentiem, un tā sanāksme bija ļoti produktīva. Energodrošības um, stratēģijai um, būtu jā tiek galā ar uh, apdraudējumiem, kas izriet no mūsu atkarībām un jānodrošina esošo sistēmu drošība. Un gribētu minēt dažas lietas, kuras vajadzētu iekļaut ziņojumā. Eh, investīcijas tehnoloģijā, kas ļaus mums modernizēt energoresursu kokteili, uh, Eh, tāpat laikā saglabājot eh, tehnoloģisko neutralitāti, lai katra dalība valsts varētu izlemt, kā tā var un vēlas izmantot eh, savus energoavotus. Energoefektivitāte, enerģijas taupīšana, arī tas ir mērķis, ko var sasniegt relatīvi īsā laikā un tas var palīdzēt mums tikt galā ar pieprasījumu. Un uh, arī infrastruktūras jautājums, infrastruktūras attīstīšana, attīstot projekts, kur mums ir kopējas intereses, un viedtīklu attīstība. Tieši viedie tīkli uh, būs atslēga, kas varēs atrisināt eh, energo apgādes, eh, teiksim, piegāžu svārstības un stabilizēt piegādi eh, līdz katrām namdurvīm funkcionējošs enerģētikas tirgus mm, tam vajadzētu padarīt mūs noturīgākus pret nestabilu un uh, svārstīgu apgāžu plūsmu un pasargātu mūs no blackoutiem. Liels paldies! Tālāk eh, vārds ECR vārdā Ešliem Foksa kungam. Paldies Saldargas kungam par eh, šo te viedokli. Es piedalījos ēnu referentu sanāksmē pagājušajā nedēļā, un es domāju, tā bija ļoti liederīga sanāksme, ko viņš organizēja, un paldies viņam par to. Eiropas energodrošība ir ļoti svarīga Eiropas bagātībai, labklājībai un mūsu tautsēmniecībām. Lai panāktu šo drošību, jāizveido pilnībā darbojošs iekšējais tirgus ar uh, starpsaslēgumiem, kas ļautu uh, visam plūst pa visu Eiropu pilnīgi brīvi mums ir skaidri e, jānorāda, kādi ir mūsu mērķi, tepat laikā ļaujot dalību valstīm pašām lemt par savu energo kokteili. Es pietikrītu Saudargas kungam, ka energoefektivitātes palielināšana un pieprasījuma samazināšana ir jomas, kas var spēlēt svarīgu lomu, un mums ir jāatbalsta inovatīvas tehnoloģijas, kas mums ļautu samazināt uh, patēriņu. Vēl vairāk vienots, labi e, funkcionējošs tirgus sniegs e, dalību valstīm drošību, kas tam nepieciešama. Līdz šim lielā mērā e, enerģijas tirgus integrācija ir notikusi Eiropas ziemeļos un rietumos. Un kamēr eh, starp savienojumi netiks izbūvēti pa visu Eiropas Savienību, nebūs vienota tirgus. Laba ilustrācija ir starp savienojumi trūkums, piemēram, starp Franciju un Spāniju. Spānijas eh, septiņas. Uh, sašķidrinātās gāzes termināli apgādā ar gāzi pus Eiropu, bet eh, Francijas nevēlēšanās ļaut uh, izbūvēt gāzes uh, transporta starpsavienojumu mm, neļauj šīs iespējas attīstīt. Es piekrītu, ka Krievija vairs nav drošs gāzes piegādātājs, un tādēļ iedomājieties, cik atšķirīgi mēs varētu uh, ieņemt uh, pozīciju uh, Ukrainas krīzes situācijā, ja mēs nebūtu atkarīgi no uh, Krievijas gāzes caur Ukrainu. Ja jau Puķins izdomātu aizgriezt krānus, mēs varētu izmantot gāzi no Persijas līča caur Spānijas gāzes termināliem, ja būtu starp savienojumi. Tā kā investēt ir nepieciešams infrastruktūras projektos un jādara viss, lai varētu prioritizēt kopējas intereses projektus, kas ir krīzes kritiski svarīgi enerģijas drošī, enerģētiskās e, drošības stratēģijai, un tam jāpiešķir atbilstošs e, finansiālais atbalsts. Ir jānodrošina, lai trešā enerģētikas pakotne tiktu pilnībā īstenota visās dalībvalstīs, un tas atvērtu gāzes un elektrības tirgus un patērētāji gūtu labumu no uh, zemākām cenām un palielinātas konkurences, kas attiec uz iepirkumiem, tad dalībvalstīm būtu brīvi jāļauj izvēlēties eh, sadarbību. Nevajadzētu eh, šeit, protams, likt, uzlikt kaut kādus ierobežojumus, bet mums nevajadzētu eh, slēgt kaut kādus kolektīvus iepirkuma procesus, kurus vadītu komisija. Tas traucētu efektīvai tirgus darbībai. Un galu galā tirgus ir tas, kas nodrošinās energo enerģētisko drošību, un e, mūsu uzdevums ir e, attīstīt vienoto tirgu, bet pēc tam atkāpties un ļaut šim izveidotajam tirgum darboties. Politiķiem vienmēr ir liels kārdinājums iejaukties ar kaut kādiem voluntāriem mērķiem un tam līdzīgi arī mūsu valstī ir viens e, ļoti uh, nesaprātīgs uh, leiboristu partijas līderis, kas apsola uz 12 mēnešiem iesaldēt cenas. Tas gal galā noved tikai pie paaugstinātām cenām patērētājiem un nedrošības uh, uzņēmējiem. Liels paldies! Mūtens Helberts Petersens, priekšstādātā vietnieks Aldis grupas vārdā un referents. Paldies priekšstādātājai! Vispirms vēlos pateikties referentam par lielisko sadarbību šī jautājuma tik tālu un paldies kolēģiem par reālu vēlmi atrast vienošanos par šo ļoti svarīgo jautājumu. Es domāju, tagad mēs visi atpazīstam izaicinājums, ar kuriem saskars viss ES um, dalībvalstis, ka mm, nav drošības par apkuri mm, ziemā, kas bieži vien nozīmē dzīvību vai nāvi. Mm 70. gados man valsts Dānija saskarā, saskarās enerģijas problēma, enerģetikas problēma, eh, tika izslēgta apkūra un arī elektrības nebija gan daudz. Un mēs pieņemām lēmumu nebūt atkarīgi no importētas enerģijas, bet nodrošināt enerģijas pie, piegādes drošību. Eh, tika veicināta enerģētikas pasākumi, izmantojama enerģija no atkritumiem un eh, izmantojama atjaunīgos enerģijas avotus kā biomasa un vēja enerģija. Es atceros vienkārši politiku 70. gados, kad, piemēram, svētdienās bija mm, diena bez transporta, samazināja arī izmešas. Un šodien Dānija nav atkarīga no gāzes un naftas, kas ir importētas. Ir izveidots jauns darba vietas, kas veicina vietējo nodarbinātību. Uh, Un ir arī laba rūpniecības bāze un attīstīts arī energoefektīvas rūpniecības nozars. Mēs esam parādījuši, kā pārējie no atkarības no fosilā kurināvā var nodrošināt gan ekonomisko uh, labklājību, gan arī enerģētikas drošību. Mēs varam aicināt apmainīties ar labākās prasības paraugiem un izcelt labi uh, sasniedzamus mērķus enerģijas jomā un arī uh, panākt investīcijas enerģijas jomā. Mums būtu jāstrādā pie tā, lai finanšu resursi, kas jau ir pieejami, pateicoties ES fondiem un privātajiem finansēm, tāpat kā jaunie resursi tā saucamajā Junkera pakotnē, atbalsta projektus, kas nodrošinās enerģētikas drošību un arī radīs jaunas darba vietas uz vietas. Izmantojot šādu saskaņotu, holistisku pieeju, mēs varam nodrošināt uh, vietēju izaugsmu, nodrošināt to, ka pilsoņiem ziemā nesalst un ka nav jābaidās no enerģijas trūkuma, politiskās nestabilitātes vai agresijas rezultātā. Es ceru, ka turpmāk varēšu sadarboties ar referentu, nē, un referentiem, un esmu pārliecināts par to, ka varēsim sniegt svarīgu, vērtīgu ieguldījumu šajā svarīgajā debatē. Priekšstādātājs runā bez mikrofona, tūkiem nav dzirdams. E, Paldies, priekšstādātāji. Vispirms, e, Saksili Kjotis kungs, vēlos pateikties kolēģiem savu dārgas kungam par vērtīgo sanāksmu, kas mums pagājušajā nedēļā bija Strasbūrā. Tā bija arī iespēja kopīgiem spēkiem sagatavoties uh, vislabākam ziņojumam. Goja e uzskata, ka komisijas priekšlikumā ir daudz trūkumu. Mūsu skatījumā ir jāstiprina enerģētiskā neatkarība, tāpēc, ka enerģija ir uh, vispārējais labums visiem cilvēkiem, ka visiem jānodrošina tam piekļuve. Daudz ir darām šai virzienā. Es eh, norādīšu te tikai uz trījiem faktiem. Pirmkārt, mūsu tikšanās laikā ar referentu un ānu referentu jau ziņoja. Mūsu prioritātēs ir jāpiemina nepieciešamība apkarot enerģijas trūkumu šo jauno parādību, kas skar daudzas reģionus un valstis Eiropā. Šis, šī parādība ir jānovērš otrkārt, arī tas ir svarīgi, ir jāuzsver, tūlītēji nepieciešamība spērt soļus enerģētikas stratēģijas jomā, lai uh, novērstu izolētību dalībvalstīm no lielajiem enerģijas tīkliem. Līdz 2015. gada beigām bija paredzēts uh, šo mērķi sasniegt, proti novērst izolētību, un tas neizskatās, ka tiks izdarīts. Treškārt, Eiropas Savienība jāizmanto katra iespēja, lai tā kļūtu neatkarīga no enerģijas um, monopoliem. Līdz ar to ir jāizmanto tās iespējas, kas tiek uh, radītas uh, vidusjūras austrumu pusē, uh, jo tur ir daudz gāzes atradņu, un to var piedāvāt Kipra. Mēs uzskatām, ka ziņojumā ir īpaši jāpiemina vidusjūras eh, tīklu mēzgla izmantošana. Un jāņem vērā arī, ka vidusjūras austrumu daļā ir dabas gāzes atradnes, ko arī var izmantot Eiropai. Īstermiņā un vidustermiņā ir jāstiprina Dienvidu austrumu Eiropu, kas šodien saskars ar uh, Uh, vajadzībām, kas steidzam jārisina. Piemēram, vairs South Stream uh, netiek īstenots un jāņem vērā arī problēma Ukrainā. Un tikpat svarīgi ir, lai Eiropas Savienība veiktu iniciatīvas, attīstot uh, sadarbību ar vidusjūras uh, Uh, vidusjūras piekrasts valstīm, tad es runāju tikai par Kipru, bet arī par citām, kas nav Eiropas saimnības dalībvalsts. Paldies. No zaļo puses uh, Jabora kungs. Lūdzu. Paldies priekšsādētāji, un es gribu pievienoties tiem, kas pasaka paldies komisijai par to, ka tā ir publicējusi stratēģiju. Mūsu referentam paldies par šo lielo darbu. Uh, un pirmo diskusiju par viņu idēmēm. Kā zaļie, es gribētu norādīt viens plus sešus punktus, kas ir svarīgi. Pirmais par procedūru ļoti īsi. Stratēģija tika publicēta, komisija to publicēja bez diskusijām ar parlamentu bez cilvēku līdzdalības. Un redzam jau gandrīz uh, gatavu stratēģiju, kura ir ļoti maz ietekmēta. Un tagad pie galvenā seši svarīgi aspekti ir tādi, kurus mēs gribētu stiprināt. Stratēģija nav atsevišķs izolēts dokuments, bet tas ir jāsasaista kopā ar papildu pasākumiem, stratēģiem Eiropas Savienībai, jo arī 2030 klimata un energo paketi 2020. Eh, gada eh, stratēģija un tā tālāk. Mums ir jāizlem, kurš ir galvenais plāns, ko mēs gribam panākt. Energo drošība jebkurai. Uh, Ehm, vai arī galvenais plāns ir ogleka samazināšana, tad kāds ir pamats mūsu politikai? Mēs esam pārliecināti, ka mums ir jāstrādā pie oglekļa samazinājuma un 2030. gada klimata pakotnes un e ES 2020. gada mm, stratēģijas, tātad jebkuri pasaku, pasākumi, kuri veicina uh, kas samazina uh, siltumnīcas efekta uh, gāzu palielināšanu. Arī tās e, emisijas, kuras rodas e, vienkārši mājasemniecībās. Otra lieta. Stratēģijā teikts, ka ja mēs visu izdaram, kas ir paredzēts, tad Eiropas atkarība no fosiliem kurinājumiem palielināsies, nevis samazinās. Tātad pasākumi, kas iekļaut stratēģiju, jo īpaši gāzes infrastruktūras fokus, tas nav pietiekoši, lai samazinātu atkarību no en, e, fosiliem kuriniem. Vispirms energoefektivitāte ir jāiz, jāizvirza kā prioritāte, un tad atjaunojumā enerģija. Trešais punkts par energo, enerģētiku, no ko es jau to pieminēju. Energo drošība nav tikai piegādes drošība, bet arī piekļuve katram Eiropas pilsonim enerģijai, bet ne jau ar maksimāli, mākslīgi samazinot pre, e, cenas, bet mūdinot patērēt mazāk enerģijas Energo e, investīcijas arī e, jāuzņems dalību valstīm un arī ES. Ceturtais punkts par energos sistēmu, kuru mēs gribam izveidot. Pašlaik mums ir centralizēta atomu enerģijas ražošanas e, kārtība, bet mēs gribam samazināt pieprasījumu pēc enerģijas un uzticamāku sistēmu jāizveido, vajadzētu viedākus tīklus, un tikai tā mēs varam sasniegt mērķi, samazināt atka, eh, Eiropas Savienības energoatkarību. Piektais - finansu apstākļi. Mēs varam skaisti runāt par energodrošību un energoefektivitāti, bet gal galā jautājums ir uh, risinājums no tās puses, kur mēs piešķiram līdzekļus, kur mēs ņemam finansējumu. Un stratēģijas prioritātes ir galvenās uh, šajā te, arī iekļaujot Junkere pakotni un tā tālāk. Un visbeidzot, sestojas punkts, ģeopolitiskais aspekts, Saudargas kungs jau teica, uh, Mums jāraugās, la... mēs redzam, ka Krievija nav uzticams partners, bet eh, atkarība no Krievijas ir ne tikai gāzes ziņā, bet arī ir Krievijas investīcijas mūsu sistēma, arī ātomu sektorā jāatceras, ka nav runa tikai par Krieviju. Ja mēs savienojam Eiropu ar citiem neusticiem, neusticamiem partneriem, tad mēs negūstam energodrošību, tikai citas, cita veida atkarību no neusticamiem partneriem. Paldies, kolēģi! Tamburāno kungs no EFTD. Grazie, prezidente, non pensavo che avessimo a disposizione. Paldies, priekšsēdētāji! Laikam mums nav pārāk daudz laika. Es būtu varbūt sagatavojis vairāk komentāru, bet negaidīju, ka mums būs tik daudz laika. Nolasot šo te dokumentu, es biju pārsteigts, ka šeit nav minēti cilvēki. Ir runa par infrastruktūru, bet cilvēki ir izslēgti. Ja mums vajadzētu īstu energo drošību, uz ko var paļauties, tad vismaz cilvēki būtu jāinformē par ekonomiskiem politiskiem riskiem, ar kuriem mēs saskaramies, tāpēc, ka mēs esam atkarīgi enerģētiski. Tā vietā, lai koncentrētos uz infrastruktūru, mums vajadzētu strādāt pie, sociāli, pie sociālās informēšanas. Uh, Un atgriežoties pie paša dokumenta, mēs piekrītam, ka vajadzīgu labāk no, piestrādāt pie um, piegādes tīkliem, lai tie būtu tādus, kuriem var paļauties. Bet es gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka ir ļoti daudz strateģiski projekti, kur ir runa par fosilo kurināmo ieguvi un uzka, uz, uzkrāšanu, bet mēs gribētu vairāk strādāt pie viedajiem energo, energotīkliem, arī elektrības tīkliem. Ja, ja tiks atslēgta gāze, tad eh, daudzi cilvēki uh, cietīs no energo um, piegādes trūkuma Un es domāju, ka tas ir jo īpaši, ja mēs runājam par apkuri. Mums vajag arī stabilitāti, ja mēs gribam šādu te e, uzticām situāciju, bet uh, e, energo piegādes nāk no tādiem reģioniem, kas ir, kas ir nestabili. To pierāda Krievija. Eh, strīds par naftu un gāzi, tie bijuši bieži, un tas parāda, ka stabilitātes nav, jo īpaši runājot par naftu. Runājot par naftu, tad tur izdevumi pašlaik cenas krītas, bet ja globālā ekonomika mainīsies, tad ražošanas spēja arī varētu mainīties. Nav šaubu, ka mums ir jāskatās arī uz krātuvēm un vai, jāskatās, vai tās varētu būt izmantojamas nākotnē. Apvien e, ASV un pārējā pasaule, domāju, varētu iekrist vēl dziļākā finansu krīzā nekā 2008. gadā, ja būs energo krīze. Mums vajag e, uzticamību un to var panākt tikai ar uzticamiem avotiem. Eiropā mēs esam pētījuši fosilo kurināmo situāciju, un ja paskatāmies uz patēriņu, tad ļoti interesanti, ka nav drošības arī atomu enerģijas jomā. Ukrainā ir ražotnes, uh, bet tur nav politiski stabila situācija. Mm, tie jau ir kļuvuši par militāriem mērķiem, un es domāju, ka atomkarš, eh, atomenerģija būtu jāceļ. Nākamais runātājs, Kastilo Vēras kundze. Pa, eh, daudzi jau ir izteikušies par šo tēmu. Mēs arī būtu izteikušies līdzīgi. Uh, Tāpēc es tikai īsumā pieskaršos dažiem komentāriem, kuri man person, personīgi šķiet kā pamats. Gribu pateikties savu dargas kungam par viņa izklāstu, jo es domāju, ka šeit patiešām ir ietverti visi, visas tēmas, kas skar enerģetisko drošību. Un Tas, ko viņš sacīja, e, faktiski arī aptver to, kam vajadzētu parādīties šajā dokumentā. Mēs gribam nodrošināt drošību caur trīs jomām. Pirmkārt, lai mums nebūtu atkarība, atkarības, tātad energo avotu resursu diversifikācija, jauni resursi, varbūt pētījumi, inovācijas var pātrināt jau esošos resursus un ar atjaunojumu enerģiju. Otrakārt, mums vajag labu, labus savienojumus Eiropā. Reizēm ir jāpas, jāpastiprina esošie savienojumi. Un Fokskungs jau teica par Spāniju. E, un galu galā vajadzīga efektivitāti, lai šos sistēmas apvienotu. Un tas nozīmē, ka mums ir jātīsta e, informācija tehnoloģijas un viedie tīkli. Tas viss kopā sniegs, radīs tādu e, sistēmu, kas mums ir vajadzīga, lai e, enerģetika būtu droša. Un tagad man ir, ir tagad mums ir iespēja, jo tolīt mēs tiksimies ar komisāru, kas atbild par šo te e, jomu, un mēs varam runāt par e, infrastruktūru un enerģētiku kopumā. Un komisija ar 320 miljardiem eiro centīsies rast kādu risinājumu. Mēs, mums būs iespēja parunāt par to, bet es domāju, ka mums ir jāsaista visa šī vīzija. Uh, kas ir šai parādās šajā viedokļa apmaiņā, jāsaista ar finansējumu, projektu finansējumu infrastruktūrās. Paldies! Dalī kundze. Paldies priekšādētāji. Vispirms es gribu pateikt par savām interesēm, jo es esmu goja mm, ēnu referente un bija ļoti interesanti dzirdēt šādu viedokļu apmaiņu par svarīgu ziņojumu un kā arī saprast pirmos iespaidus. Un vispirms man jāpiekrīt, jo enerģētikas piegādes drošība mūsu cilvēkiem un uzņēmumiem ir ļoti svarīgs mērķis Eiropas Savienībā, jo īpaši šajā laikā. No vienas puses tas nozīmē, ka mums jābūt spējīgiem paļauties un jābūt arī piekļuvēji globāliem tīkliem. Eiropas industrijām jābūt konkurētspējīgām, bet no otras puses tas nozīmē, ka mums ir jāatbilst arī ar IES ilgtermiņa mērķiem par oglekļa līmeņa samazināšanu. Mēs visi zinām, ka Eiropa ir viens no lielākajiem pircējiem enerģijas jomā globālajā tirgo un tāpēc Eiropas apvienot rīcību ir nepieciešama. Tāpēc es piekrītu, ka ir šie izaicinājumi, kurus uzrādījusi komisija. Es domāju, ka mums ātri tie jārisina. Divi galvenie jautājumi eh, man eh, parādās pirmkārt Energodrošība un pāriešana uz zema oglekļa uh, ekonomiku vajadzētu izvērzīt par prioritāti. Mums ir uh, jā, jāveido savienojumi uh, un mums ir jāsaņem līdz 2020. gadam jāpalielina energoefektivitāte par 10% un jādiversificē piegādātāji jo īpaši dienvidu gāzes koridors un e, dienvidos vajadzētu izveidot jaunu gāzes centru. Un es gribu atbalstīt arī astoņu pīlāru struktūru, kuru komiga savā paziņojumā izvirza komisija. Tie, manuprāt, ir četras jomas, kurās es gribētu koncentrēties. E, diversificēta piegāde energotehnoloģija attīstība, iekšējā tirgus integrācija un ražošanas palielināšana ES ietveros. Ehm, man, tā kā es no NV esmu, tad es, es labprāt eh, apmainos ar viedokļiem, ar kolēģiem, jo mums ir labi integrēta politika, kas ir nepieciešama un jārisina steidzami. Paldies! Paldies un Kariņa kungs. Paldies! Daudz kas jau ir pateikts. 70. gados, kad bija naftas embargo un naftas krīze, tad notika lielas pārmaiņas visā pasaulē Francija pievērsās atomenerģijai, ASV um, meklēja, centās kļūt neatkarīgi enerģētiski un tad pievērsās slānekļa gāzei un, um, un beigās jau pie tā ir pietuvušies, bet Eiropā ir notikuši notikumi ar Krievijas agresiju Ukrainā un un eh, energopiegādes ir politiskais ierocis. Es domāju, ka mēs varam salīdzināt, ka 70. gados eh, vidējos austrumos notika līdzīgi. Mēs importējam 50, apmēram 50% no enerģētikas, 66% no gāzes un pārsvarā no gāzes un apmēram pusi no Ukrainas no tām. Tātad mums ir briesmīgi liela atkarība no piegādātājiem. Kādi tad ir risinājumi? Un, nu, laikam te pārsvarā tie jau viss izskanējis, tikai es gribu uzsvērt, ko es domāju. Foksa kungs jau faktiski to pateica. Tātad vienotais tirgus ir mūsu risinājums. Mums vajag funkcionējošu energo tirgu. Ja piegāde ir vienā sistēmas daļā, tad to var transportēt uz citu daļu, un, un konkrēti es runāju par gāzi. Lai to panāktu, mums vajag ne tikai uz papīra projektus eh, šīm te sa savienojumiem, bet mums vajag arī to reāli dzīvē eh, realizēt arī resursu un abotu piegāžu diversificēšanu varbūt no Azerbaidžānas vai no citām valstīm, kas ir, varētu piegādāt uh, enerģiju Eiropas dienvidiem. Es domāju, ka vispār uh, šī viedokļa apmaiņa ir ļoti veiksmīga un pateicos Saudargas uh, kungam. Bet mums ir jāmaina domāšanas veids, jo īpaši ņemot vērā pagātnes pieredzi 70. gados ar naftas embargo, jo mēs esam ļoti atkarīgi ne, nevis no, mm, no kaut kādām piegādēm, bet eh, Krievija ir neprognozējama ekonomiskā ziņā. Tas vienkārši ir fakts, mēs gribam atšķirties, bet mēs nevaram atšķirties, tāpēc eh, darīsim visu. Uh, lai mēs nebūtu tik atkarīgi no mūsu piegādātāju kaprīzēm. Paldies, Krišāni! Vidāla kungs. Paldies, priekšēdētāji! Energodrošība attiecībā uz piegādi rada bāžas Eiropas energopolitikā. Tas jau sākās 1970. gados ar naftas uh, krīzi 73. un 79. gadā. Un tad mēs pamanījām, cik mēs esam atkarīgi no OPEC naftas. Stratēģija, par kur runājam šodien, arī izriet no esošajiem apstākļiem. Tas nozīmē, ka mēs gribam izvirzīt enerģētisko politiku par prioritāti, un līgumā ir mūsu mērķi no, jau nodefinēti. E, es domāju, ka mēs labi saprotam, kāpēc mums ir jāinteresējas par energo drošību, bet jāņem vērā arī fakts, ka starptautiskā aģent, e, energo aģentūra paredz, ka pieprasījums no līdz 35. gadam pa, mm, palielināsies. E, komisija piedāvā mm, risināt šādu izaicinājumu energopolitikā ļoti gudrā veidā, neaizmirstot nekādas iespējas, kas varētu palīdzēt mm, veidot šo drošību. Tāpēc mēs visu neliekam uz vienas kārtas, bet mēs apskatām dažādas pasākumus. Komisija rīkojas pareizi, manuprāt. Ne tikai, lai pasvītrotu to, cik svarīgi, ir svarīga ir atjaunojamās eh, enerģijas eh, loma, bet mēs neaizmirstam arī citas jomas - atomenerģija, eh, šķirinātā gāze, slānekļa gāze un oglekļa uztur, uzglabāšana. Eiropa nedrīkst izšķērdēt savus resursus, un Eiropas Savienība ir jāgādā, lai tas, kā resursi tiek izmantot, ievēro vides prasības arī vienlaicīgi. Uzsvars ir likts uz tehnoloģiju attīstību enerģētikas jomā, tas arī ir pareizi. Uh, daudz pieejamais, liela daļa finansējums tiek nu, pievērsts tam, lai mums būtu drošāka, konkurētspējīga un ilgtspējīga drošības eh, energosistēma. Komisija atzīst pilnīgi pareizi to, ka ir ļoti būtiski izmantot līdzekļus, piemēram, reģionālo attīstības fondu un Connecting Europe eh, fondu, kā arī Eiropa 2020 Mums jāuzsver arī tas, ka mums ir jāizpilda enerģētikas tirgus Eiropā. Un šogad to jau bija paredzēts izdarīt, bet faktiski tas vēl nav noticis, tāpēc mums ir ļoti steidzami jāveido savienojums starp dalību valstīm. Un daudzkārt jau mm, ir pieminēts, un padomi nedrīkst vienkārši nāk klajā paziņojumiem, uh, Eiropas parlaments jau februārī savā rezolūcijā pieprasīja par 2020 eh, horizontu. Mēs teicām, ka tam visam jānotiek īstenībā, bet tas notiks tikai tad, ja mēs um, veidosim šos savienojumus starp uh, salām un ciedzem. Turklāt, turklāt mums ir jāsasniedz mērģi, kas ir noteikti jau sen, bet arī 15% mērķis 2030. gadam, kā komisija teica. Ne tikai tāpēc, ka es esmu ja, spāns, bet es esmu arī eiropietis un mums ir milzīgs kapacitāts ražot enerģiju. Un arī sašķedrinātā gāze ir iespējams viņu ievest mūsu valstīs. Uh, un tad mēs varētu izvairīties no energopiegāžu pārtraukumu. Paldies. Paldies. Un tālāk komentāri no mūsu kolēģa Herberta Roila. Cienījamie kolēģi un kolēģis. Mēs jau Eiropā ļoti ilgi runājam par enerģētiku un par to, cik tas svarīgi bet par eh, apgādes drošību netik daudz, un tas ir centrālais jautājums. Mēs esam ļoti daudz visādas citas lietas risinājuši, piemēram, par klīmata pārmaiņu novēršanu un tā tālāk. Bet eh, šis jautājums ir jautājums, uz ko mums gal galā būs jārod atbilde. Jautājums ir. Uh, nav nemaz tik sarežģīts. Vajadzētu paskatīties kartē. Jā, viens eh, piegādātājs eh, un eh, līdz ar to dažādošana, daudzveidīgošana ļoti svarīga. Mums ir jāmeklē alternatīvas. Ah, atjaunīga enerģija attīstība un to izmantošana nākat, vienīgais nākotnes enerģijas avots, nu tas diez vai būs realizējams. Uh, Mm, bet amerikāņi, piemēram, ļoti daudz eh, tagad eh, strādā ar gāzes tirgus attīstību, ar uh, slānekļa gāzi. Faktiski šeit zemē arī Eiropā ir atrodams potenciāls, un tas ir uh, par zemu novērtēts, tas netiek izmantots. Mēs pat uh, par šo te fracking iespējām vispār nemaz nerunājam. Uh, Un daudzās eh, dalību valstīs notiek eh, milz debates par atomenerģijas izmantošanu vai neizmantošanu, par akmeņogļu izmantošanu, bet mums ir jānodrošina apgādes drošības un, un drošību. Un mums ir jāpiegādā mūsu iedzīvotājiem eh, enerģiju Un tāpēc mums ir jāspēj izmantot jaunas potenciāls, nākotnes potenciāls un uh, arī labi, efektīvi ekonomiski jāizmanto esošais uh, potenciāls. Ja mēs visu kārtas liksim tikai uz atjaunīgām enerģijām, tā ar to nepietiek. Paldies! Liels paldies, cienījamies kolēģi, un pēdējais runātājs. Malīnaus manā sarakstā. Jā, nu, es dzirdēju kolēģu vārdos tādu nožēlu par to, ka Saustrīm gāzes projekts nav realizējies. Kā Bulgārijas pārstāvi man ir gan jāsaka, ka mēs esam ļoti laimīgi, ka šis projekts ir pārtraukts triju trīs gadus Krievijas administrācija spieda Bulgāriju pārkāpt Eiropas tiesību aktus un sākt šīs uh, eh, Saustrim projekta celtniecību. Un ne Eiropas eh, komisija, ne e, uh, trīs sekojušās valdības e, uh, Mm, to uh, pamanījās nesākt, un beidzot mēs esam spējuši pārliecināt Puķinu par to, ka mums ir trešā enerģētikas pakotne un tiesību akti, bet, protams, ka būs spiediens uz eh, Bulgārijas pilsoņiem. Uh, Uh, un uh, vienmēr uh, tiks izmantot šī propagandiskā frāze par to, ka, ja jums trūkst enerģijas, tas ir, prasiet no Eiropas, Eiropa ir vainīga, nav ļāvusi izmantot jauko Krievijas gāzi. Uh, tāpēc, ka Eiropai lūk ir savi likumi. Bet principā tas, ko Krievija darīs nākamos trijos gados, tas ir pilnīgi skaidrs. Viņi diskreditēs Eiropas Savienību un skadro, skaidros Eiropas pilsoņiem, eh, ka problēmas eh, jums visiem ir tādēļ, ka jūs neesat gatavi pārkāpt Eiropas likumdošana un eh, ielaisties darījumos ar mums. Tā kā risinājumi tām valstīm, kas tik ļoti ir atkarīgi no uh, Krievijas piegādēm, ka man pat ir bail minēt šeit ciparus. Paldies, uh, cienījamas kolēģi, un komisijas vārdā došu vārdu Hanon Stankungam. Paldies! Paldies referentam un visiem deputātiem, kas uh, izteica komentārus par šo svarīgo uh, tēmu. Es varētu izteikties pavisam īsi. Protams, šodien dzirdētais uh, dos ieguldījumu ziņojumu veidošanā un procesā, kas uh, norisēs pēc tam, un mēs arī priecājamies par Sādārgas kungas apsolījumu, ka tas būs diezgan drīz. Uh, Šeit tika pieminēts vairums elementu, kas ir minēti Eiropas komisijas stratēģijā, tādējādi vai citādi. Protams, ka to visu gr būs grūti sabalansēt un salikt iekšā vienā ziņomā, bet esmu pārliecināta, ka tieši šāds būs šis kopdarba rezultāts šajā komis komitejā. Kāda lieta, ko gribēju minēt, kas varbūt netika uzsvērta diskusiju laikā pietiekami? Uh, Eiropas dimensija enerģetiskajā drošībā. Mēs esam centušies eh, arī stratēģijā un caur stratēģiju paut, paust eh, savu vēstījumu. Tas ir saskaņā ar darbu, mm, ko veicām eh, stresa testus veicot par gāzes piegādēm Eiropas. Energo drošība ir Eiropas problēma un tā ir jārisina Eiropas līmenī Un jā, dalībvalstis mēģina individuāli atrisināt savus energodrošības jautājumus, tad tas būs gal galā tārgāk, mazāk efektīvi un arī lielāka neveiksmes iespēja. Iespēja, ka neizdosies apgādāt uh, rūpniecību un iedzīvotājus ar uh, samaksājamu uh, un drošu ilgspējīgu enerģiju. Tā kā lūk, tas ir tas galvenais vēstījums mūsu. Uh, ziņojumā un cerams, ka tā eh, būs stratēģija un cerams, ka tāds pats arī būs ziņojums, eh, ziņojuma um, paustais vēstījums. Mums eh, arī plašākā perspektīvā vajadzētu raudzīties uz to visu, nevis no 28 redzes viedokļiem, bet skatīties plašāk mm, aplūkojot arī, teiksim, kaimiņu valstis un energopolitiku tajās. Vēlāk pie jums būs kaņētas kungs, tā kā es aprobežošos ar saviem komentāriem šajā brīdī, bet komisija ir atvērta jau kādiem skaidrojumiem vai paskaidrojumiem, kas jums būtu nepieciešami par jebkuriem mm, ziņojuma aspektiem. Paldies! Jā, liels paldies komisijas pārstāvim. Tagad eh, došu eh, vārdu vēlreiz eh, galvenajam referentam Aļgirdams Saudārgas kungām. Paldies par šo diskusiju, cienījamie kolēģi, kā es jau minēju. Pēc viedokļu apmaiņas ar ēnu referentiem mēs cenšamies iestrādāt šīs te idejas mūsu ziņojuma projektā, un šodien mēs atkal analizēsim šos te šīs dienas komentārus, lai censtos varbūt no dažādiem um, aspektiem izskatīt šo jautājumu. Komisija taisnība sakot, ka ziņojumam ir jābūt ļoti labi līdzsvarotam, Mm, par šiem visiem svarīgiem jautājumiem. Jo viss, kas šeit tika minēts, praktiski gandrīz viss ziņojumā tādā vai citādā līmenī ir pieminēts. Tāpēc es varbūt aprobežos ar pāris komentāriem, kas ir tādi vispārīgāki, uh, Piemēram, tika minēts tas, ka enerģija ir svarīga rūpniecībai, bet arī pilsoņiem. Tas ir pats par sevi saprotams. Nu, tas jau ir saskaņā ar pašu enerģētikas drošības definīciju. Nu, sociālais aspekts, eh, protams, ir iekļauts ziņojumā. Risinājumi, nu, uh, piemēram, energo nabadzības eh, jautājumu risināšanā, nu, tas ir sociālais aspekts, kas varbūt nav eh, šī ziņojuma tēma, kaut gan mēs nevaram pilnībā no tā izvairīties, un daudz kolēģi to minēja. Un varbūt, ka es nepietiekami prezentācijā uzsvēru to, ka tirgus ir galvenais instruments, uh, lai nodrošinātu šo te energo apgādes drošību. Mums ir šīs te diskusijas, kas ilgst jau kādu laiku, un es nepiekrītu kolēģiem, ka mēs nebūtu skārušos jautājumus. Mēs jau runājām par to, ka kom, var, varētu jau likties, ka, nu, priekš, kā mēs te vispār dzēsējam, muti komisija vienāks klajā ar stratēģiju, nu, tā gluži nav. Es jau teicu un atkārtošu to vēlreiz. Šis dialogs ir tāds uh, pa, ilgstošs pastāvīgs dialogs, un uh, tas viss ir vērsts uz uh, pilnasinīgas Eiropas enerģētikas savienības izveidi. Tā kā esmu pārliecināts, kā arī mm, faktiski visi aspekti tā vai citādi ir minēti. Un tas, kas notika ar South Stream, jā, tas nav šeit minēts ziņojumā. Un Nabuko arī šeit nav minēts. Mm, Dienvidu koridors, vīdas jūra, Norvēģijas gāzes, tās lietas ir minamas bet South Stream nē, un es domāju, ka Krievijai ir ļoti tālējoši plāni šajā reģionā, ko mēs dzirdam no Krievijas. Ne tikai Blue Stream, kas jau darbojas, bet varbūt kaut kāds South Stream uh, novirzīšana uz Anatolijas pussali, nu, Kas lai zina? Ja mēs aktīvi un izlēmīgi nedarbosies mm, attiecībā uz to, eh, kas ir palicis pāri no Nabuko, nu tad mēs nonāksim pie Čika. Jā, kas Tilio Vēras kundze teica, saka priekšsēdētājs eh, runāt par šo dokumentu. Uh, viss ir atklāts un caurskatāms, referents ir izplasījis tātad tikai vienu lapus ar kopsavilkumu, nē, nu referentu vārdiem, bet re, nu, re, pats ziņojums nav gatavs. Nu, tas ir atkarīgs no referenta, protams, bet tas vēl nav redzīgs. Mēs neko neslēpjam. Mums tātad ir bijušas šīs te konsultācijas. Uh, Un eh, tālāk mēs runāsim par ziņojumu 21. janvārī, pēc septiņām dienām grozījuma termiņš 28. janvārī, pulksten 12. Eh, grozījuma izskatīšana 23. februārī, 14. aprīlī balsojam itre un maijā balsojam uh, plēnārsēdē. Nu, tāds ir, tāda ir darba kārtība. Tagad trīs mini, minūšu pauze, un komisārs jau ir ceļā uz parlamentu. Pirms trīs minūtēm viņš būs šeit. This is a letter for you.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 Yeah. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Dargie draugi, dāmas un kungi. It is not yet beginning of Christmas. Vēl nav sākusies Ziemassvētku ieskaņa. Šis pasākums vēl nav sācies. Vēlamies turpināt mūsu sanāksmi. Dargie kolēģi. How to make it? mehānismus, kā to panākt. Uh, ladies and gentlemen! Kungi! Pēc iespaidīgas uzklausīšanās mūsu, uzklausīšanas mūsu komitejā tagad struktūrālais dialogs ar Eiropas komisāru. Eiropas komisārs klimatu un enerģetikas jomā Miguel Arijas Kaņete ir pirmais, kurš izteiksies, vai jūs apmierina šāda lietu kārtība. Es nepareizi teicu komisārs enerģētikas un klimata jomā. Pareizi būtu jāsaka komisārs klimata un enerģētikas jomā. Es atvainojos par to, saka priekšstādātājs. Kas mums ir svarīgi? Tas ir tas, ka šodienas viedokļa apmaiņa ir daļa no tā, ko mēs devējam par struktūrālo dialogu, kas ir noteikts e, ietver nolīgumā starp komisiju un parlamentu. Galvenais mērķis ir apspriest enerģētikas politikas prioritātes un e, to iekļaušanu komisijas darba programmā. Taču mums vienmēr ir jādomā par mūsu klimata pakotni, arī tā jāpaturprātā, jo mēs esam atbildīgi par abu aspektu apvienošanu. Īpaši tāpēc, ka Mm, ir jau sākusies pirms trijām dienām Lima COP20 konference Peru. Un daži no mums dosies uz Limu, arī es, nākošnedēļ. Mēs nebūsim šeit Eiropas parlamentā Briselē, jo būsim Limā, Peru. Tātad visu šeit var minēt, jo Mūsu viesis ir komisārs, kas ir atbildīgs par abiem aspektiem - klimatu un enerģētiku. Un uh, šī ir pirmā reize Eiropas parlamenta un Eiropas institūciju vēsturē, kad abas šīs jomas tiek apvienotas. Varbūt šādi mēs tās padarām vērtīgākas no visādiem viedokļiem. Un vēlos aicināt uh, Miguel Arias Kaņete kungu izteikties. un uh, sniegt mums savu sākotnējo prezentāciju visiem šīs komitejas locekļiem un citiem klātesošiem. Muchas gracias, prezidente. Es paldies priekšsēdētāji. Paldies, Irži. Šodien es um, uzstāšos spāņu valodā nākotnē šai komitejā runāšu angļu valodā, taču šoreiz uzstāšos spāniski. Tātad jauku vakar jums visiem. Esmu priecīgs e, būt jūsu viesis pirmo reizi komisāra klimata un enerģetikas jomā statusā. Esmu arī priecīgs par ekspertu klātbūt šeit. Uh, Un eh, uzklausīšanas laikā man jau bija cieši dialogs ar jums, tāpēc es gribēju būt jūsu komitejā viesis pirms vēl komisijas programma tika pieņemta. Dāmas un kungs, šodien vairāk kā jebkad agrāk ir acīm redzams, ka Eiropas Savienības enerģētikas politika ir prioritāte, kas ir cieši saistīta ar mūsu pilsoņu labklājību un mūsu kontinenta uh, Uh, labos situāciju. Tāpēc eh, Eiropas komisijas priekšsēdātājs ir izšķīries par izturīgu enerģētikas savienību ar politiku klimatu pārmaiņu jomā. Tā ir jābūt vienai no šīs Eiropas komisijas mandāta prioritātēm. Tas atbilst arī priekšlikuma par enerģētikas savienību, kur mēs prezentēsim nākošā gada sākumā. Vēlamies būt ambiciozi un uh, Vēlamies, lai tas būtu jaunais solis Eiropas integrācijas jomā. Visaptvarošāka Eiropa šai jomā ir bez šaubām atbildu sarežģītajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskarāmies. Enerģetikas savienības projekts, kuru koordinēja komisārs Šefkovičs, sev par galveno mērķi izvirza pirmkārt konkurēt spēju, kas mūsu uzņēmumiem ir vajadzīgi. Tas nozīmē to, ka enerģijas cenām ir e, jābūt tādām, kas atbilst uzņēmumu un maisaimniecību iespējām, un arī konkurētspējīgam. Otkārt, gan iekšēji, gan ārēji, gan lietotāji, gan piegādātājiem. Tas nozīmē to, ka politiski un ekonomiski lēmumi mums ir pieņemami brīvāk. Un noslēgumā klimats un Eiropas Savienības ekonomiskā ilgspējību. Tā ir solidari, solidā, tas ir pienākums, kas mums solidāri ir pret nākošajām paudzēm. Kā Šefkovičs kungs priekšstādā vietnieks sacīja balstīsies pieciem pilēm pirmkārt eh, solidaritāte un eh, uzticamība piegādes jomā, iekt, otkārt iekšējās enerģetikas tirgus pabeigšana, treškārt eh, pra, pieprasījumu un enerģijas ietaupījumu modernizācija, ceturtkārt Uh, enerģētiskā kokteļa nodrošināšana un noslēgumā pētniecība un attīstība. Es vēlos sīkāk pastāstīt par iekšējo enerģētikas tirgu, kas ir būtisks pīlārs, kas manā skatījumā jābūt, kam manā skatījumā jābūt konkurētspējīgam un jāatbilst noteikumiem, un te ir arī runa par fizisko savienojumību. Šī savienība pārvarēs to šēršus, kas vēl pasaulē netiks tirgū, nodrošināt pilnīgu integrēšanos. Tiesība akti šai jomā liecina par to, ka ir panākts progress pēdējos gados, taču pašreizējie standarti ir atbilstoši jāīsteno. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varēsim nāklājā ar jauniem priekšlikumiem eh, saprātīgā un eh, efektīvā veidā. Uh, Trešai enerģētikas pakotnei līdz 2014. gadā ir, jābē, ir jābūt noslēgtai, un šai ziņā gribu skaidri sacīt, es neatkāpšos nodrošinot, ka visas dalībās liels un mazas atbilst, izpildi tās prasības un uh, solījumus, apņemšanās, kas attiec uz trešās un ceturtās enerģetikas pakotnes transponēšanu un uh, izpild arī pārējos Eiropas Savienības tiesību aksenerģetikas jomā. Tas attiec arī uz uh, jebkādu pārkāpumu procedūru sākšanu, ja pārkāpums tiks atklāts. Mēs sniedzam nepieciešamo atbalstu Un tai pašā laikā visām dalībvalstīm jānodrošina tāda pata atbilsme visiem standartiem, kurus mēs esam īsti piemērojuši. Taču saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem mums ir jānodrošina, ka enerģētikas tirgu ir arī nepieciešamās sasaistes Eiropas līmenī. Pēdējo gadu laikā mēs esam panākuši ievērojumu progresu, īpaši izvēloties kopīgās intereses projekts. 246, 248 projekti kopīgu interešu jomā tika interes, identificēti, 72 no tiem tiks noslēgti 2017. gadā. Šajā gadījumā Junker plāns, kuru komisija pagājušajā nedēļā pieņēma, ir labas ziņas, un mēs šādi stiprinām šo eiropeisko vīziju. Tā ir iespēja uh, pātrināt investīcijas enerģētikas infrastruktūrās, nodrošināt eh, to apmaksu, un tas arī ļauj rīkoties elastīgi, iestrādājot jaunos projekts, kas ļaus panākt 10% starp savienojumu uh, um, mērķis 2020. gadā, 50% 2030. gadā un samazināt atkarību no ārējiem gāzes piegādātājiem un Eiropadome nāks klējā ar paziņojumu par vispareizāko veidu, kā panākt starp savienojumu mērķus, par kuriem esam vienojušies. Mēs komisijā būsim atvērti uzturēt pastāvīgu dialogu ar šo komiteju par šo tematu. Pievēršoties investīcijām, vēlos skaidri sacīt, ka tas nav vienkārši instruments, lai investētu infrastruktūrās, bet tas ņem vērā arī resursu mobilizēšanu, atjaunīgo enerģijas avotu sektoru, energoefektivitātes jomā un novatorismu un attīstības jomā. Šie ir fundamentālie pīlāri, kas ļauj mums panākt mūsu mēķus, prot samazināt emisiju apjomu. Dāmas un kungi, kā jau es sacīju, konkurētspēja un piegādes drošība ir enerģētikas savienības pamatelementi. Tie ir uh, nesraujam saistīts viens ar otru. Plus klimats un enerģija ir tās pašas medaļas divas puses. Tās viena otru stiprina. Ja mums ir ilgspējīga sistēma no enerģētiskā viedokļa un no klimata uh, pārmaiņu viedokļa. No šīs perspektīvas raugoties enerģētikas savienība ir arī iespēja jaunajai ekonomiskajai un politiskajai dinamikai Eiropā. Tas ir ietvars klimatam un enerģētikai laikam līdz 2030 gadam. Pēdējā Eiropa padomu sanāksme to skaidri pierādīja, tas ir svarīgs solis šai virzienā. Mērķi jums ir labi pazīstam. 40% samazinājums emisiju jomā, 27% palielinājums energoefektivitātes jomā šādi Mēs panāksim integrētāku pieeju Eiropas līmenī, tāpēc mums nepieciešama labāka pārvaldības sistēma, kas pamatojas no vienas puses uz nacionāliem dalībvalsts plāniem un no otras puses uz Eiropas rīcību. Pārvaldības sistēmā jābūt uzticamai, caurskatāmai, līdztekstam saglabājot elastību dalībvalstīm un to iespēju izvēlēties savu enerģētisko kokteili. Mums ir jāskatās, kā varam nodrošināt šo pārvaldība, lai tā sniegtu plānošanas stabilitāti un pastāvīgu progresu. Es vēlos, lai šis progress šajā jomā būtu pēc iespējas ātrāk un pied, vēlos piedāvot nākošā gada pirmajā pusē jauns priekšlikums. Enerģētikas savienībai ir jābūt arī par instrumentu mm, ekonomikas uh, dekarbonizēšanai. Mums jāsniedz saviem uzņēmumiem iespēja uh, Uh, ekonomiski attīstieties, ja šo aspektu skatīsim inteliģentā veidā. Šeit siltumnīca efekta izraisošo gāzu kvotu sistēmu, protams, ir saistīta ar mūsu ekonomiskās politikas ilgspējību, un tas ir mūsu pieejas pamats. Mūsu rūpniecībai jābūt uh, tās rīcībā atbilstoši mehānismi, lai izpildītu mērķus, ko esam noteikuši klimātu un enerģetikas jomā laikam līdz 2030 gadam. Šajā komitē mans draugs Tajānī kungs sagatavotais atzinu par, mar, par tirgus stabilitātes rezervi. Protams, doma ir tāda padarīt ETS sistēmu stabilāk. Es domāju, ka parlaments ātrīkosies. Es vēlos, lai ETS tirgus stabilitātes sistēma rezervi tiktu pēc iespējas drīzāk pieņemta Tad mēs varēsim nākt klajā ar ETS sistēmas reformu. Un mēs to varēsim paveikt pirms vasaras. Un tad mēs varēsim regulēt eh, brīvo kvotu piešķīrumu saskaņā ar padomas norādēm. Ņemsim vērā šīs komitejas eh, piedāvātās idejas, vai nu strādājot pie ETS tirgu stabilitātes rezerves, vai arī pēc tam vēlāk pamatoties kontaktiem, kas mums būs uh, pirms jaunās regulas uh, sākšanas, darbības sākšanas. Runājot par nozarēm, kas nav daļa no ETS, mans nodoms ir īstenot ļoti detalizētu uh, ieteiks novērtējumu visu nākošā gada gaitā. Tas iekļaus visus elementus, kas iekļaut oktobra padomas secinājumos stiprināta elastība, lauksaimniecības un zemes izmantojuma iestrāde, lai piedāvātu atbilstoši vidustermiņa mērķus. Tātad e, komisijas darba programmā šai gadā tiks iekļauti arī sektori, kas nav saistīti ar ETS, taču tas nenozīmē, ka tie tiks iekļauti nākotnē. Tādā autobūvis nozara esmu paredzējis pirms vasaras norganizēt augstu līmeņu konferenci, lai uh, veicinātu vielu pārdomām par to, kā nākotnē šī nozara varētu samazināt emisijas. Automobīļu nozara ir uh, svarīga nozara Eiropas Savienībai, lai kādu soli mēs spērtu, šai jomā tam jābūt daudz ambiciozākam. Mums ir jāsamazina emisiju līmenis, un šeit ir jāiesaistās dialogā ar visādām nozarēm, arī ar šo, lai negrautu mūsu rūpniecības dzīvotspēju. Tā būs augsta līmeņa konferences, tiks iesaistīt arī šīs komitejas locekļu deputāti Un mēs eh, arī internacionālā, uz internacionālā skatos skatīsimies, kādas institīvas ir pieņemts, ko starptautiskie konkurenti dara un eh, kāda ir dzīvotspēja nākošajiem, eh, nākošajiem attīstības fāzēm. Tas ir mūsu rūpniecība un ģimenes ir atkarīgs arī no lielā enerģijas daudzuma, ko mēs importējam. Vairāk par pusi no enerģijas, pusi no enerģijas, ko mēs patērējam, patiesībā ir importēta. Pamatoties uz to, samaznot enerģi, mūsu enerģētisko atkarību, ir jauna iespēja darbvietu izveidēju un izaugsmai. Lai šo iespēju izmantot bez uh, mūsu piegādātāju diversificēšanas, mums ir arī jādažādo mūsu patēriņa modeļi Un šeit eh, liela nozīme ir energoefektivitātei. Lētāk maksā tā enerģija, kas netiek patērēta, un energo ietaupījumi 1% šai jomā patiesībā nozīmē to, ka mēs eh, samazinām mūsu gāzes importu. Ja mums izdosies palielināt energoefektivitāti par 30% līdz 2030. gadam, tad mēs arī samazināsim mūsu gāzes importu apjomu. Pēdējo gadu laikā esam panākuši progresu. Direktīva par enerģētikas e, dizainu un energoefektivitāti ir atbilstoši piemēra. Mēs pat labāk strādājam pie trešā enerģētikas plāna 2015 e, līdz 2030. gads. Un e, Aba šīs direktīvas ļauj Eiropas ģimenēm uh, ikgad ietaupīt 110 miljārdu eiro. Un arī mūsu rūpniecība var nodarboties ar novatorismu. Taču par spīt šiem labumiem mums ir jāstiprina mūsu komunikācija spējas tā, lai pilsoņi neuzskat, ka mēs iejaucamies viņu dzīvē, bet gan uzlabojam viņu dzīves apstākļus, un es aicinātu deputātu šai ziņā izpildīt savu svarīgo lomu, proti izplatot šo svarīgo informāciju. Nesen mums bija vēlēšana kampaņa, un tajā mūs apsmēja par eko dizaina direktīvu, taču, jūs, ja jūs paraugāties uz ekonomisko ietekmi uz uzņēmumiem, tad patiesībā Šis ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Jā, tiesa, varbūt mēs kaut kur kļūdījāmies, te runa par eh, preču uzskaitījumu, ko mēs eh, iekļāvām aptvērumā. Taču lielā energoefektivitāte ievērojami samazinās patēriņa rēķinus. Un tas mums jāuzsver. Runājot par atjaunīgiem enerģijas avotiem, mums jānorošina, ka Eiropas Savienība kļūst par eh, līderi uh, Uh, fosilo uh, kurināmo importu samazinājuma jomā. Mēs arī samazināsim siltumnīca efekta gāzu emisijas. Un mēs arī turpmāk strādāsim pie tehnoloģiskajām inovācijām, kurā daudzi Eiropas iedzīvotie rod darba vietu. Atjaunīgi enerģijas avoti jāiestrādā Eiropas enerģijas enerģetikas kokteili. Eh, daudz jau tika paveikts, taču jānodrošina pilnīga integrācija. Tāpēc arī viedie tīkli un eh, starpsavienojumi un uzglabāšanas tehnoloģijas, inovācija šai ziņā un ieguldījumi šai ziņā ir ļoti vērtīgi. Mums ir jāsaprot, ka atjaunīgi avoti ir iespēja un uh, Eiropas Savienībai tie ir jāatbalsta, lai tie atbilstoši attīstītos. Uh, Es nākšu klējā ar atbilstošu priekšlikumu Tāmsen kungi. Šie ir daudz izaicinājumi, kas mums kopā jārisina visiem kopā Eiropas līmenī. Pamat elementi, runājot par energo piegādes drošību. Un te ir lielā mērā jāpanāk koordinācija. Eiropas līmenī labs piemērs ir tā saucamā ziemas pakotne. Tā ne tikai nodrošina uh, siltuma apgādi ziemā, bet arī nodrošina nepieciešamo uzticēšanos gaisot starp iesaistītām pusēm. Un te, protams, visiem jāiesaistās pastāvīgi. Uzsverot šo piemēru, enerģētikas politika eh, būs ļoti svarīga enerģētikas savienības kontekstā. Arī diversifikācija ir liela nozīme. Mums ir jādažādo mūsu ārējie piegādātāji tā, lai tas nāk par labu visiem eiropiešiem. Nesen norisinājās debats, debats par Eiropas strateģiju energodrošības jomā. Esmu pārliecināts par to, ka, š, ka šo diskusiju rezultāts un savādākas kungas ziņājas būs būtīgs ieguldījums. Un, ja vēlaties, vēl varat apspriest šo jautājumu sīkāk, detalizētāk nākotnē. Priekšsēdētāja kungs noslēgumā es vēlos īsumā pieminēt Krievijas varas iestāžu lēmumu atsaukt Salsžīm projektu. Mēs šo lēmumu ļoti rūpīgi izskatīsim. Es varu sacīt, ka līdz ar šo lēmumu pirmais, kas mums ir jādara, jānodrošina piegādes uh, nepārtrauktība Eiropas dienvidos un arī šo tīklu iestrāde kopējā Eiropas tīklā. Šeit mums bija, būs jāstrādā ļoti nopietni pie dienvidu koridora un jāpātrāt šis darbs. Dāmas un kungi, mēs saskaramies nākotnē ar ļoti nopietnām, nopietniem izaicinājumiem un ceru, ka jūs sniegsiet savu ieguldījumu to atrisināšanā. Paldies! Thank you very much, Mr. Commissioner. Paldies! komisāru. Jūs atbildat par enerģētiku un klimatu atgādinu. Un tagad koordinātori izteiksies. Un kolēģi no politiskām grupām Krišāns Kariņš, tautas partijas vārdā. Gracias, senor Kaņiet. Lielas paldies. Un vairāk es spāniski pateikt nevaru. Buenas dies. Un vēl dažus vārdus tikai varu pateikt un es turpināšu angliski. Ļoti plaša programma jums ir, bet es gribētu koncentrēties uz vienu aspektu. Tas saistās ar diskusiju pirms jūs ienācāt ar, par Saudargas kunga um, ziņojumu par droši, piegāžu drošību. Uh, Jums e, ir arī šie divi mērķi. Mēs dalībvalstīs esam dažādās situācijās. Mana valsts Latvija līdzīgi e, kā Zviedrijā lietojam 33% atjaunojumu enerģiju, mēs esam dabai draudzīgi, un mēs par 67% esam atkarīgi no Krievijas. Tātad simtprocentīgi gāze nāk no Krievijas un gāze ir viena trešdaļa no mūsu energopatēriņa. Mana dalība valsts ir pilnīgs paradoks. Ļoti zaļa valsts, bet tāpat laikā ļoti nedroša piegāžu ziņā. Citās valstīs, Polijā piemēram, šī valsts nav tik zaļa, nav tik liela atjaunojamo resursu proporcija kā mūsu valstī, bet fosilie kurināmie, kas patērē, um, varbūt mazāk kaitē vidē, tātad gāzi, tātad 60% nāk no Krievijas, bet Polija ir arī savi ogļu resursi. Uh, kas ir um, diezgan uh, droši, un tie nav jāimportē. Francija, Polija un citas valstis uh, Eiropas Savienībā vismaz saskaņā ar ģeoloģiskajām kartēm, droši vien tām ir diezgan lielas uh, slānekļa gāzes resursi, bet Francija netaisās to um, vēl pētīt, Polija sāk kaut ko darīt. Uh, bet es gribu pavaicāt, ja jūs runājat par energo piegāžu drošību, kā var līdzsvarot to, ka mums jāsamazina imports, lai industrijā būtu konkurētspējīgas cenas un kā to sabalansēt ar, ar mūsu klimata mērķiem jo dažām dalību valstīm viena mērķa sasniegšana var novest pie tā, ka mēs nesasniedzam citus mērķus. Šeit ir ļoti grūti sabalansēt, un šajā komitejā un vispār parlamentā piecus, pēdējos piecus gadus mēs runājam par enerģētikas klimata aspektu. Tas ir svarīgi, to neviens nenoliedz. Bet, ja paskatāmies uz piegāžu drošību, mums tomēr ir acīm redzamas pretrunas, jo mums ir vajadzības un izdevumi, un um, īstermiņā grūti pateikt, kā tur būs, jo atjaunama enerģija ir laba, bet mums arī šie 33%, bet mēs nevaram nodrošināt visas energo vajadzības. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs! Paldies, priekšstādātājs runāšu uh, rumāņu valodā. Jo es domāju, ka šī valoda ir vismaz tikpat skaista, cik spāņu valoda. Komisāra kungs, jums būs nepieciešams politiskais atbalsts visās jūs darbībās, ko īstenosiet. Jums būs jārīkojas ātri. Ātri būs jāatrisina tie dosēka, ko jūs paši esat pats esat piedāvājis. Bieži vien pret jums ir vērsta kritika, ka komisija aizkavējas un uh, pazūd birokrātijas kalnos. Vispirms es vēlos sacīt, ka jums būs nepieciešams ļoti konkrēts darbības plāns, es runāju par energoefektivitāti. Jūs sacījāt arī mēs, visi ļoti labi zinām, ka daļa no patēriņa ir enerģētikas, enerģijas patēriņš, kas saistīts ar apkuru vai ar uh, uh atvēsināšanu saskaņā ar atbilstošo gada laiku. Tā ir steidzama problēma, steidzama risinām problēma, jo kā var pieņemt tādu enerģētikas rēķinu, kas par 30% ir lielāks nekā šodien. Tātad noteikti kaut kas šai ziņā jādara. Kad šī direktīva tiks pieņemta, tad pēc tām būs jāorganizē mierīgs dialogs par elektroniķijas cēnu. Šodien tērauda ražošanai un enerģijas radošanai Tērauda ražošanai nebūtu jābūt kaut kādai ārkārtīgi dārgai nozarei enerģijas eh, izmaksu dēļ. Turklāt nevajadzētu ražot tērauda kaut kā atkāpties no vides prasību izpildes. Jūs pieminējāt investīcijas pētniecībā, te jūs izteicāties plašāk, jūs, un tad jūs runājat par autobūvas rūpniecības nozares. Domāju, tas ļoti svarīgs. Es uzskatu, ka Eiropā šodien mazāk tiek pirkts automobiļu tagad, tāpēc, ka elektromobīļu problēma ir saistīta ar bateriju uzlādēšanas problēmu. Šodien vismaz lielajās pilsētās varētu atrast risinājumu un komisija varētu virzīt šo procesu. Runājot par atjaunīgiem enerģijas avotiem, te sakāms divas lietas. Pirmkārt, es neuzskatu, ka pārdošanas cēnu, vai mēs runājam par uh, saules paneļiem vai par uh, vēja ģener elektroenerģeneratoriem, ir atbilstoši. Bieži vien šīs preces maksā pārāk daudz, jau luksus produkti būtībā tiem, kas vēlētos tos pirkt. Es domāju, ka pētnieci varētu mums palīdzēt samazināt izmaksu šādu veidu instalācijām mēs varētu būt uh, tādi kā spēcīgi konkurenti, vai jūs domājat, ka šo konkurences kārtu varētu izmantot? Vai nevajadzētu kaut kā šo cenu tomēr veidot, ja tā var sacīt? Katrā ziņā mēs jūs atbalstām jūsu rīcības plānu īstenošanā. Uzsver dažus aspektus, tāpēc, ka es uzskatīju, ka mūs visus interesē šīs temats. Paldies! ECR vārnām. Barekov kungs. I speak my uh, born language. Bulgari. Runāšu bulgāru valodā. Здравейте, господин комисар. Поздравявам ви. Sveicināti, priekšsēdētāji kungs. Sveicināts mūsu viesis, komisāra kungs. Paldies par jūsu izklāstu. Gribu atgriezties pie tā, ko jūs teicāt. Krievija mūs pārsteidz un Putins pārsteidz. Eiropas parlamentā un mūsu bulgāri kolēģi ir pārsteigti, ka Krievija grib pārtraukt South Stream projektu. Krievija nav uzticams partneris enerģētikas piegādes jomā Eiropai. Paldies, ka jūs pieminējāt prioritāti konkrēti energostabilitāte Eiropā. Un man ir jautājums, kāda ir mūsu Eiropas stratēģija komisijā un parlamentā, lai kompensētu to, ka nav un pastāv nepieciešamība pēc enerģijas un sakarā to, ka šis projekts tiek pārtraukts, tātad South Stream projekts, kā mēs varam rīkoties tālāk bez šī projekta, jo jūsu e, kolēģis Šefkoviča kungs ir teicis, ka ir iespējams vēl turpināt vai pastāv e, briesmas, ka Putins var vienpusēji mainīt šo maršrutu, iet caur Tur Turciju. Uh, un apiet Bulgāriju. E, paldies vēlreiz, un jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Kolīgi Hirauta Vidala. Girauta Vidala kungs. Liels paldies! Pagājušā nedēļā Junker kungs nāca klajā ar investīciju plānu, kuram vajadzētu Eh, kalpot, lai veicinātu privātās in investīcijas. Protams, tās ir nepieciešams, un pašlaik tās netiek eh, pielietotas. Un tas nesakrīt ar mūsu uh, dinamiku, kāda mums ir bijusi parasti. Daudzi jauni komisāri iz, izrāda interesi par šo investīciju pakotni, kā darbības joma, kā komisārs ekonomikas un klimata jomā jums vajadzētu daļai izmantot šos te 320 mil, miljārdus, lai energo um, nozara būtu konkrēt spējīga, lai mūsu cenas iet, nepārāk ietekmētu mūsu ekonomiku tādējādi, ka nu, vairs netiek veidots darba vietas. Uh, Mūsu prioritātei jābūt tam, ka mēs nodrošinām to, lai pilsoņi un firmas var samaksāt par enerģiju. Mums jābūt patie, īstam iekšējam energotirkumu un atšķirībā no citām toma, e, tēmām, kas saistīts ar enerģetiku, daudz kas jau ir paveikts un tomēr ir vēl tukšās vietas, jeb trūkumi, piemēram, enerģētiskās salas. Nevar būt energotirgus, ja ir dalība valstis, kuras nav savienots ar citiem. Iberijas pussala un Baltijas valstis ir acīmredzami piemēri. Vai jūs esat pētījuši, kā investīcijas varētu ieguldīt šajos eh, starpsavienojumos? Un galvenās bažas šajā komitejā ir tas, ka nepieciešams uzlabot ekonomisko klimatu MBU To nedrīkst aizmirst, ka viņi sastāv 99% no visām firmām Eiropā, un viņi veido darba vietas privātajā sektorā. Kanetes kungs, varbūt jūs brīnīsiet, bet es runāšu mazliet par MVU, jo, ja mēs paskatāmies uz starpsavienojumu projektiem, tad grūti viņus iesaicīt MVU. Tā ir viena puse šim jautājumam lielās firmas, tām arī vajadzētu uzņemties savu atbildības daļu, kad tās saņem savas koncesijas. Mēs runājam par lieliem infrastruktūras projektiem, bet visos ekonomikas sektoros ir viens paraugs, viena tendence. Tas, ka MVU, kuriem ir lielas zināšanas, viņi uzplūk, uzplūk, uzplūk uzplaukst un viņi ievieš uh, novitātes. Un tātad šie lielie uzņēmumi, kuri nodarbojas ar ārpakalpojumiem, jo tas ir fakts, ir savā ārpakalpojumu politikā, manuprāt, viņiem vajadzētu atspoguļot šī laika garu un viņiem arī vajadzētu uh, mēģināt nodrošināt uh, caurskatāmību savās politikās. Vēl jūs pieminējāt, ka mē, mums nepieciešama piegāžu stabilitāte. Jūs teicāt par South Stream projektu atcelšanu. Es gribētu zināt, jo es mazliet satraucos, nevis uztraucos. Jūs mūs cenšaties nomierināt, bet tieši tāpēc mums vajadzētu uztraukties. Es gribētu zināt, ko jūs domājat kādas būs sekas pēc šī Krievijas lēmuma. Paldies! And... Lies paldies, Jabora kungs no zaļajiem. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Kaut kas pilnīgi cits tagad sekos. Komisār kungs, tiek ziņots par incidentu uh, kas notika atomu enerģijas ražotnē Zaporožģē. Vai jūs varat pavēstīt kaut ko itre komitē papildus tam, ko mēs saņemam no mēdījiem? Vai komisija ir saņēmusi kādu papildu informāciju par potenciālu piesārņojumu? Vai atomu incidentu šajā ražotnē. Paldies! Thank you, colleague. On behalf... Paldies no goes Lopesas Bermeo kundze. Labvakar, komisārkungs. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai runātu enerģētiski intensīvām industrijām, piemēram, metālražošana. Pagājušajā nedēļā mēs plenērā Strasburā runājam par sarežģīto situāciju par teraudu ražotnēm Itālijā, un diemžēl šodien mēs uzzinājām par situāciju arī manā un jūsu valstī Spānijā. Simtiem darba vietu e, ir liktas uz kārts, un Tas ir reģions, kur ir milzīgs bezdarbs. Mm, mēs pārst tas ir milzīgs zaudējums mums, un šīs arī zaudējums nozīmē papildu darbu šai komitejai. Mēs zaudējam mūsu industriju, un tā bija ļoti starptautiski um, efektīva industrija samazinot oglekļu emisijas. Uh, Mēs atbalstām ambiciozu stratēģiju e, vides efektivitātei, bet tas ir jāsvien ar citām stratēģiem, nodrošinot vides standartus, kas ir identiski attiecībā uz importu. E, ES energopolitika ir e, liberalizējusi vienu sektoru, kas var radīt oligopolis. Uh, un Spānijā mēs jau pieredzējām, ka bija neefektīvs regulējums un daži konkrēti operatā, e, operatori ir sagrābuši šo noteikšanas varu. Un tas nozīmē, ka firma Alkoe ir slēgusi savu darbību un nav bijuši šādi noteikti, nav bijusi, bijis pietiekoši labs uh, regulējums. Uh, Cerēsim, ka citur Eiropā tā nenotiks. Nav jautājums par lētu enerģiju, izmantojot bīstamu enerģijas veidu, bet uh, mēs gribam atgriezties pie publiskas kontrolas. Mums vajag produktīvu, diversificētu modeli. Tāpēc mēs neesam principā pārliecināti par šo komisijas uh, energo programmu, ceram, ka tā tiks labota. Nevis vajadzētu atgūt kontroli pār energosektoru, vajadzētu izveidot prog programmu ar lieliem infrastruktūru projektiem. Un tas nozīmē, ka elektrosektors um, nedrīkst nonākt dažu operatoru rokās. Līdz ar to tiks zaudēts darba, uh, vidas, uh, darba vietas. Lielas paldies! Tamburāno kungs no EFDD. Komisāra kungs, pateicos par jūsu izklāstu. Es gribētu pieskarties dažiem tematiem, ETS konkrēti, eko um, nosaukums, ekodizains un tā tālāk un ilgtspējība un ETS tirgus efektivitāte. Šī sistēma tiks labota un tā nedarbojas, jo tā ir finansu spekulācija instruments un arī tāpēc, ka tirz, pasaules tirniecība ir mainījusies mm, kopš tā laika, kad sistēma tika izveidota cilvēki ir pievienojušies PTO organizācija un viņi lokalizē emisijas jomās, kur nedarbojas ETS. Tātad saikne starp ražošanas vietu un vietu, kur preces tiek izmantotas, šīs saikne ir pazaudēta šīs komitejas dalībnieks, kuram ir vides eh, pārliecība, varbūt arī lūgtu pilnīgi ETS sistēmas atcelšanu un varbūt ierosinātu oglekļa nodokļa uzlikšanu. Tad mēs aprēķinātu oglekļa m, mm, proporciju produkcijā. Uh, Tās nav protekcionismu. Tas nozīmē, ka Eiropas industrīcija nodrošinātu vienlīdzīgu mm, pakāpienu ar citām pasaules daļām, un tad ārvalstu produkti ne, negrautu mūsu kompāniju konkurētspēju. Es esmu strādājis kopā ar pētniekiem Itālijā, un viņi pēta šādu priekšlikumu par nodokli, un cerams, ka nākotnē mēs attiksimies un runāsim par to. Paldies! Koordinātori ir izteikušies, un tagad aicināšu komisāru atbildēt un komentēt. Muchas gracias. El señor Cristianis. Es planteaba una. Liels paldies! Es domāju, ka tik uzdots ļoti svarīgs jautājums. Nu, daudz jautājumu, protams, bija svarīgi. Jā, bet situācijas dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgas, ņemot eh, vērā, teiksim, atkarību un tā tālāk. Ir valsts, kurās atjaunīgu enerģiju uh, īpatsvars energo eh, kokteili ir ļoti eh, liels, citām tas ir daudz mazāks, ir ļoti ir eh, valstis, kur ekonomikas ļoti atkarīgs no importētas enerģijas, tātad situācija ir atšķirīga. Galvenais ir nodrošināt, lai mums būtu visi nepieciešamie infrastruktūras starpsavienojumi, lai mēs varētu garantē to, ka mums ir pat tiešām vienots uh, un savienots tirgu, kur uh, plūst elektrība, gāze un tā tālāk. Uh, protams, ka investīcijas, kas ir nepieciešamas, ir milzīgas. Tie ir miljoni un miljoni. Uh, bet mums ir jābeidz atbalstīt monopolisti, e, un e, mēs ļoti labi redzam, mm, kādas ir problēmas, e, piemēram, Ukrainas situācijā, kad vienkārši tiek aizgriezts vienīgās piegādes krāns, krāns un cik viegli mūs ir padarīt pa ķilniekiem ziemas situācijā. Jā, nu, lai, par laimi mēs attīstam sašķidrinātās dabas gāzes e, tīklu. Mēs bijām ļoti atkarīgi no uh, e, PSRS gāzes savā laikā un no uh, vidusjūras dienvediem mums uh, daudz mazāk gāzes tika piegādāts, bet ja mēs vēlamies tiešām integrēt uh, savu tirgu, tad mums ir jāstrādā pie dažādiem elementiem, protams, pie infrastruktūras lai veidot nepieciešamos eh, starpsavienojumus un lai panāktu eh, tī, eh, tātad tīklu starpsavienojumību. Protams, arī reģionālai sadarbībai ir liela nozīme. Mēs šeit minējām vairākas jomas, Baltijas valstis, Dienvidaustrumē Eiropu, mm, ir ārkārtīgi daudz jautājumu jāatrisina, piemēram, cēnu jautājums. Cēnu veidošanai jābūt daudz uh, caurskatāmākai. Un eh, problēma nevienmēr ir oligopolas vienā valstī. Spānijā jau var sūdzēties par situāciju, bet arī citās valstīs ir problēmas, un ir arī uh, valstis, kurās uh, vienlaicīgi savā starpā konkurē vairākas uh, kompānijas. Un, protams, ir jāpanāk situācija, kad visā tirgu ir šie te dažādie spēlētāji, un patērētājs ir tas, kurš var izvēlēties. Jo, nu, pašlaik situācija ir tāda, ka vienā valstī ir monopols, uh, blakus valstī ir, teiksim, septiņi konkurējoši uzņēmumi, citā ir vēl vairāk, un uh, Ja mēs panāksim to, ka tarifi daudz maz izlīdzinās, iespējams, ka mums būs uh, patiešām vienots tirgus. Nu, tas nebūs vienkārši. Mēs esam pavirzījušies priekšu, bet daudz darāmā vēl ir daudz. Tad, kad mēs runājam par pārvaldības sistēmām, tad mums ir jāiestrādā elastības elements, lai ņemtu uh, vērā visu valstu sistēmas. Mēs nevaram prasīt, lai visas valstis parakstītos uz vienādu risinājumu. Tā nenotiks. Valstīm ir jāizanalizē savas stiprās puses. Sociālistu grupas pārstāvis, paldies par politisko atbalstu, jo ir svarīgi, lai atbalsts mums būtu, kad mēs strādājam pie tik nozīmīgiem jautājumiem. Nu, cerams, ka komisija būs gana vieda izdarot savu izvēli. Uh, mana uh, pieredze kā komisāram pēdējo 30 dienu laikā uh, jāsaka, ka mums ir visas iespējas, mums ir Junker kunga plāni, mēs strādājām pie enerģētikas savienības izveidas, kas gandrīz ir pabeigts. Nu, kopumā viss šī mašinērija darbojas diezgan ātri, un pilsoņiem ir vajadzīgi risinājumi. Runājot par enerģētikas drošību un uh, iespējamiem risinājumiem. Energoefektivitātes direktīva un uh, ēku energoefektivitātes e, direktīva ir labi tiesību akti, taču mums ir stingrāk jāraugās uz to piemērošanu jo mēs redzam, ka direktīvas ir daļēji transponētas eh, dalību valstu tiesību aktos. 13, mm, 14 dalību valstu to ir pilnībā, tās ir pilnībā transportējušas, Bet, ja paskatāmies tikai uz pilotprojektiem, tad 20 eh, valsts piedalās projektos. Nu, tā kā mēs pašlaik neesam panākuši šo direktīvu īstenošanu par 100%. Nu, tā kā nav jau nekādas jēgas sākt pārskatīt direktīvu, kas nav vēl īstenota par 100% dalībvalstīs es aicinātu ņemt vērā kādu ļoti būtisku punktu. Ja jums šķiet, ka kaut kas energoefektivitātes direktīvā būtu jāmaina, nu tad paskatīsimies, varbūt, ka arī mainīsim, bet pašlaik man ir tāds iespējas, ka tā ir laba direktīva, parlaments arī ļoti smagi strādājis pie tās un tā darbojas pagaidām labi, tur, kur tā tiek piemērota, un ja tā tiks piemērota visās dalībvalstīs, tā darbosies vēl labāk. Tad izskanēja arī jautājums par to, kas tiks darīts pēc Putina pēdējā, pēdējiem lēmumiem un Gazprom lēmumu par South Stream izbūves pārtraukšanu. Komisija ir pieņēmusi zināšanai šo vienpusējo lēmumu un tā izvērtē situāciju. Komisija vienmēr ir uh, apgalvojusi, ka South Stream nebija projekts, kas būtu palielinājis Eiropai enerģētisko drošību, bet tas būtu vienkārši jauns maršruts piegādēja no tā paša avota. Bet mēs taču nevēlamies šo vienu piegādātāju, tā kā komisija vēlējās, lai veids, kādā South Stream tiek būvēts, būtu saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, ar uh, publisko iepirkumu un tā tālāk. Nu, kas ir paziņots līdz šim? Pašreizējie nosacījumi vai situācija ir tāda, ka projekts ir apturēts. Bet, ja Krievijas puse atzīs es tiesību aktus, tad nebūtu problēma projektu turpināt. Bet tā kā Krievija ir apšaubījusi visu trešo enerģetikas pakotni, nu tad jautājums, ja mēs gadījumā neturpinam South Stream izbūvu, kā mēs varam nodrošināt piegāžu drošību. Uh, Dienvidā Austruma Eiropai un Centrāla Eiropas reģioniem. Kas būtu jādara pēc tam? Būtu jānodrošina eh, šo teritoriju integrēšana Eiropas kopējos tīklos. Mums ir kopējs eh, intereses projekti, piemēram, starp savienojumu starp Rumāniju un Bulgāriju, Rumāniju un Grieķiju, Bulgāriju un Grieķiju. Ja, Mums ir tikai uh, jāķeras pie darba un jāgarantē mm, projektu realizāciju šajos reģionos. Mēs strādājam arī ar amerikāņu kolēģiem. Uh, un mēs eh, pilksim visas pūles, lai šie kopienas interesēm atbilstošie projekti tiktu realizēti. Vidalkungs, jūs minējāt enerģētiskās sālas. Mums ir uh, paziņojums, eh, kurā ir izklāstīts, kā mēs virzamies uz priekšu ar uh, padomes uh, izvirzīto uzdevumu tikt galā ar šo te enerģētisko izolāciju. Uh, jūs arī minējāt MBU un to, vai šo te plānu par starpsavienojumu infrastruktūru mēs varam sasaistīt arī ar Junkeru plānu vai mm, tad, kad mēs runājam par energoefektivitāti, mm, nu šajā jomā jāsaka, ka darbvietu radzīšana notiek diezgan uh, ātri, jo infrastruktūras projektiem ir izvērtēšanas fāze 3-4 gadu uh, garumā, tad ir visādas licences, kas ir jāsaņem, vīdas licences tā tālāk, Bet energoefektivitāte, darbs pie ēku siltināšanas tā tālāk, tur nav visa šī sagatavošanas darba. Ja mēs Junker plānu sāksim realizēt tajā jomā, kas attiecas uz eh, energoefektivitāti, eh, tur eh, radīsies ļoti straujas investīcijas un daudz darba vietu. Maziem vidējie uzņēmumi Junkera plānu ietvaros ir paredzēts, ka viņi saņems 75 miljonus no 350 miljoniem. 75 miljoni ir uh, iezīmēti MVU, tā kā tie ir ņemti vērā. Arī domājot par energoefektivitāti, iespējams, ka MVU uh, nevarēs iesaistīties, piemēram, kaut kādos um, jūras pārvadu um, sistēmu izbūvi projektos, bet, piemēram, um, stikla pakešu logu vai ēku siltinā, cita veida ēku sienu siltināšanas projektos neapšaubām tie varēs iesaistīties. Tālāk. Runājot par informāciju, kādu esam saņēmuši eh, līdz šim par Zaporožis atomu eh, reaktoru, tur bija problēmas ar kādu transformātoru staciju, un 7. decembrī reaktoru darbība būtu jāatjauno, un nesam mm, saņēmuši informāciju, ka nav Mm, pārsniegti pieļaujamās eh, radiācijas līmeņi, tā kā arī Kirijas sistēmā nav saņemti eh, nekādi brīdinājumi signāli, tā ir starptautiskā radio, radiācijas briesmu eh, paziņošanas sistēma. Un ārkārtas situāciju Uh, sistēma arī ir apstiprinājusi, ka eh, bīstamība, radiācijas piesārņojuma bīstamība ir novērtēta nulles līmenī. Nu, tāda ir informācija, kas par Zaparožas situāciju ir komisijas rīcībā. Tālāk eh, tika paustas bažas par uh, tirgus tālāku attīstīšanu e, un par to, e, kāds liktenis sagaida energoietilpīgas rūpniecības nozars. Ehm, šis nozars pārstāvība ir ar mums tikušies eh, un pauduši savas bāžas, ko mēs varam darīt Eiropas Savienībā. Mums ir jāņem vērā šāda veida mm, eh, rūpniecība. Un tad, kad mēs runājam par ETS un visa enerģētikas eh, politika, ko mēs cenšamies tagad realizēt, cerams, ka samazinās uh, Energoresursu izmaksas, ja eh, energo piegādātāju konkurence būs īsta, patiesa, mums būs lielāka diversifikācija, tad tas būs eh, praktiski re, eh, vienkāršāk realizējams. Ja mēs varēsim vairāk ietaupīt energoresursus, arī tas palīdzēs samazināt energoresursu cenas. Tātad šis te iekšējais tirgus mums noteikti palīdzēs, un ja mēs varēsim stiprināt mūsu pirktspēju un mēs nodrošināsim uh, starptautiskās uh, starptautisko konkurences tiesību aktu normu ievērošanu, tad mēs varēsim nodrošināt lablāk, labākus nosacījumus ar publisko iepirkumu. Nu, šīs iespējas tagad tiek pētītas un komisija nāks lajā rekomendācijā, tad, kad tam pienāks laiks. Izskanēja arī savā laikā ETS e tika ļoti lielā mērā kritizēta. Un e, bija jautājums par to, kā mēs varam panākt mūsu rūpniecības dekarbonizāciju, panākt mazoglekļa ekonomiku. Nu, e, jāsaka, ka piedāvātā sistēma, nu, ir savā ziņā diezgan nērta. Nu, it kā jau emisiju tirdzniecības sistēma ir uzlabot zināmā mērā, un mēs ceram, ka tirgus e, mehānismi iedarbosies, un mēs beigās nonāksim pie mazoglekļa ekonomikas, e, un tas būs labāk e, nekā nosakot visādus nodokļus. Paldies. Nākošais e, jautājums Rauns Pēteris kungs vārds. Paldies, paldies. Komisāra kungs, mēs Alde grupā esam drusku atraukšies par uh, baumām, kas ir tā saucamā Junkers eh, kill list vai arī Junkers review list, īpaši runājot par gaisa kvalitātes monitoringa pakotni. Un tur ir runa par to, ka eh, no tās mēs atteiksimies nākošajā nedēļā. Un mēs kaut galā pie tā strādājam, pie MCP, esmu itre komitejā par to, un mēs gribētu zināt, kas tad īsti notiek, vai mums pārtas darbs ir jāturpina. Jo gal galā tas ir svarīgi no vidas un veselības viedokļa. Tālāk ir arī 30. gada mērķi jautājums, vai šeit būs kāds likumdošanas priekšlikums no komisijas punkta puses nākošajā gadā par to, kā šos te mērķus eh, realizēt. Un savā ziņā padomu to arī apstiprināja, eh, lai mēs varētu sākt eh, domāt par to, kā mūsu komitejā strādāt pie šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Bremts kundze! Es vēlētos, komisār, kungs, uzdot jums konkrēts jautājums. Jūs minējāt ievadā, ka, ka nākošajā gadā jūs veiksiet ietekmes izvērtējumu par ne ETS sektoru. Nu, tā ir tātad sagatavošanās Parīzes konferencei. Jūs vienmēr esat, mēs vienmēr esam teikuši, ka mums ir jārāda labais piemērs, jāpilda savi pienākumi, eh, klimata, cīņā pret klimata pārmaiņām, tas dod mums eh, spēcīgākas pozīcijas sarunās ar citiem reģioniem. Un šīnī gadījumā es gribu teikt, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mums eh, būtu konkrēti mērķi par ETS un ne ETS sektoriem, piemēram, transporta nozara nevajadzētu pārāk eh, laika veltīt eh, ietekmes izvērtējumu veikšanai. Nu, ja komisija to vajag, nu, tad eh, to var darīt, bet nu, tam ir jābūt pietiekoši ātri. Nākšais jautājums arī par klīmatu saistībā ar Līmu un Parīzi. Nu, ne visas dalībvalstis šobrīd ir izpildījušas savas saistības. Uh, Eh, tā tad ieguldot līdzekļus zaļajos eh, klimata fondos. Es labāk zinu, pazīstu Beļģiju, un nu, tas pa, īstenībā ir uh, kauns, jo, nu, kā tad uh, mēs varam pārliecināt citas attīstītās valstis uh, iekļauties šai procesā, ja nepildām paši savus solījumus. Ko jūs darīsiet ar tām dalību valstīm? Uh, kuras savas finanšu saistības nav uh, pildījušas, un kā panāksiet, uh, lai šīs valstis to izdarītu. Uh, piemēram, Austrija vai Beļģija, lai to izdarītu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, Van Bremts kundze! Un nākamā runātāja. Dārlings kundze. Jā, no centieni uh, samazināt uh, eh, oglekli ekonomikā, nu, viss tā kā pārāk daudz uz to ir uh, eh, koncentrējuši. Un tas jau notiek kopš Kankūnas samita, un īstenībā neko daudz no komisijas mēs neesam redzējuši. Izmaksu F efektīvie scenāriji, lai pārnā, panāktu 20. gada mērķus. Uh, izmantojot oglekļa uztveršanas eh, un noglabāšanas eh, tehnoloģijas. Mēs atpaliekam šajā jomā. Es, piemēram, nāku no reģiona, kur energo ietilpīgas industrijas eh, nodrošina lielāko daļu darba vietu. Ziemeļjūrai, protams, ir strateģiska vieta, lai izvietotu tur CCS, bet jautājums ir, uh, Vai CC spēlēs eh, enerģētiskajā savienībā īpašu eh, lomu? Un vai tiks attīstīti jauni projekti šajā jomā? Paldies, un tagad došu vārdu Turmes kungam. Jā, paldies. Vispirms par šo te plaši ieskicēto programmu, ko vēlties izdarīt. Bet es vēlos koncentrēties uz enerģētiskās drošības uh, diskusiju. Es nepiekrītu Kāriņa kungam. Tas nav enerģētiskā, tā nav enerģētikas sektora problēma, tā ir apkurss sektora problēma mums gāzes ir maz tiek izmantots eh, elektrības ražošanā, jo mm, tiek izmantotas ogles, eh, un problēmas ar Austrum Eiropu un Puķinu ir tādas, ka cilvēki var salt savās mājās, jo tas ir uh, veco centra, reģionālo centrālu apkuras sistēmu uh, rezultāts, kas nav pārslēgušās no gāzes. Man arī nepatīk Baltijas valstis, jo piecus gadus miljoniem Eiropas valstu nauda bija pieejama, un trīs uh, Baltijas valsts nespēja vienoties par kopējas atšķirinātās gāzes termināļa izbūvi. Tā kā uh, būtu jāskatās patiesībai acīs skaidrojot, kādas tad ir problēmas. Tālāk. Eiropai jābūt numur viens atjaunīgo enerģiju izmantošanai. Jā, to tiešām vajadzētu sasaistīt ar energo drošību. Vienīgā valsts, kur ir samazinājusi energoatkarību pēdējos desmit gados, ir Portugāla. Portugālei 93% bija atkarīga no importa. Šodien tā ir samazināta eh, uz 80, eh, tādēļ, ka tā ir attīstījusi savu atjaunīgo enerģiju sektoru. Bet mēs neesam šeit minējuši eksportu transporta nozari. Mēs esam vēja enerģijas jomā e, m, mm, vadoši pasaulē. Un vislielākās investīcijas e, būs e, vēja. What do you foresee to help the European photovoltaic industry, which has been outbeated by Chinese? Un uh, saules enerģijā, saules paneļos uh, Uh, šeit eh, Ķīna ir ļoti aktīva. Pirms diviem mēnešiem 750 miljonu liels aizdevums tika piešķirts tehnoloģijai, mm, kuru šobrīd arī ir eh, piedāvājušas Eiropas eh, pētnieki kā projektu. Uh, E, investī, e, kā investīciju iespēju. Tā kā arī mums šiem te fotovoltāžas paneļi būtu jāizmanto e, un vajadzētu tiem atgriezties tirgū. Ja mēs nevarēsim šos te uh, fotovoltāžas paneļus saražot vismaz par 20% paši Eiropā, nu tad uh, tad tas nebūs eh, nekāds labs politikas rezultāts Eiropai. Ļoti interesanti visi jautājumi, bet es jūs lūgtu uh, pieturēties pie divām minūtēm, nevis četrām, jo mums sarakstā jau vēl 11 kolēģi. Kofoda kungs, paldies. Apgādes drošības un samaksājumības eh, jautājumi, protams, eh, ir ļoti svarīgi. Ir jāveido zāļa enerģētiskā savienība un enerģētiskās tehnoloģijas, to izstrāde ir svarīga, bet arī sistēmas ir svarīgas, tāpēc vēlētos jautāt, Ko jūs kā komisija domājat? Mm, vai būtu jātīsta centrāla apkuras sistēmas, tātad mikrorajoniem vai kaut kādas citas sistēmas, vai šīs te uh, elektrības un uh, siltuma koģenerācijas sistēmas un tā tālāk? Tas uh, strādā efektīvāk un ļauj arī atjaunīgās enerģijas uh, iekļaut tīklā. Šodien ar esošo infrastruktūru, kas mums ir, ar esošiem tīkliem, mm, tas ļauj dalību valstīm e, neļaut piekļuvi um, saviem tirgiem, ko komisija domā un kā domā atrisināt šo problēmu. Par ekodizainu direktīvu ir svarīgi, ka jūs to minējāt svarīgi, kāds ir mūsu rūpniecības ražojumu eh, izstrāde, un mēs eh, jūs arī apspriedāt situāciju ar ēkām. Arī tas ir svarīgi, mums vajadzētu ātrāk virzīties uz priekšu prasot dalību valstīm pildīt eh, savus eh, pienākumus, eh, pildot šīs direktīvas prasības. Nākošā runātāja Virkunas kundze. Virkunēns kundze, paldies. Ļoti labi, ka mēs varam izmantot šo um, iespēju apspriesties ar jums, tad, kad jūs domājat par savu darbu programmu nākamajam gadam. Es gribētu uh, uzdot jautājumu par īlok direktīvu un uh, politikas ietvaru, bet man nav skaidrs, vai tiks nolikts mērķis atjaunīgo enerģiju izmantošanai transporta nozarē. Mēs zinām, ka šis pilnvarojums bija svarīgs iemesls, kāpēc sākās visas šīs ilga diskusijas. Mums tātad ir diskusijas, kas turpinās par ilgu direktīvu, un mums ir jaunais uh, satvars, kas īsti nav saistīts ar šo likumdošanu un uh, mērķiem uh, eh, 2030. gadam. Un mēs esam solījuši, un tā ir viena no komisijas prioritātēm, uh, Um, labāku likumdošanu radīt, un ir skaidrs, ka vajag vairāk investīciju Eiropā. Ja mēs vēlamies, lai kompānijas investētu, tam ir nepieciešams stabils klimats investīcijām, un tām ir jāspēj redzēt eh, tālāk uz priekšu, nevis tikai divu gadu perspektīvā. Uh, Tā kā varbūt, ka vajadzētu paņemt taimautu ar ailuk, iluk direktīvu, un kāds ir jūsu viedoklis par to? Lielas paldies, kolēģis Herberts Roils. Herr komisār. Komisār kungs. Jā, man bija prieks dzirdēt, ka jūs nevēlties eh, nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem par eh, apdirektīvu pārstrādāšanu, nu, pirms tās nav pilnībā eh, īstenotas. Nu, sākumā es gribētu teikt, ka Eiropas industrijas konkurētspēja ir ļoti svarīgs aspekts. Un tieši energoresursu cenas šeit spēlē savu lomu. Un tam, protams, ir jābūt saistītam ar dažādiem klīmata pasākumiem, ar atjaunīgo enerģiju, atjau, eh, izmantošanu un tā tālāk. Bet eh, nevajadzētu pieļaut situāciju, ka tas vai cits eh, politiskais lēmums kavētu vai kaitētu e, ražotāju konkurētspējai. Un mums ir jāņem e, vērā, kādi mums ir energoresursi, ko mēs varam piedāvāt un e, ko mēs varam darīt ogļu nozarē, piemēram, kaut kādās vēl citās nozarēs un kā mēs efektīvi varam izmantot atjaunīgās enerģijas, jo šobrīd tās ir par dārgu. Uh, un dalību valsts sistēmām tas reizēm ir ļoti liels sloks. Un jūs runājāt arī par ekodizaina uh, regulu un uh, direktīvu, un uh, arī Tīmerman kungs par to minēja, ka ir jādomā par to, jums nākotnē ir vajadzīga tik ļoti detalizēta likumdošana. Liels paldies, Zoriņo kungs, lūdzu. Obrigado, prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Labvakar, komisār kungs. Šis ir struktūrētais dialogs, un jūsu prezentācija bija par struktūrēto programmu. Es varētu sacīt, ka jūsu papildu prezentācijai patiesībā būtu jābūt publicētai atsevišķā brošūrā un tulkotā, tulkotā 24 valodās, jo tas tad būtu instruments, kas ļaus saprast, kas darāms tuvākajā laikā. Neatkārtošu to, ka šeit jau izskanēja Tikai atgādināšu, ka Limā un Parīzē pēc tam mēs nerunāsim par enerģētikas modeli, kā varētu likties, bet drīzāk mēs apspriedīsim jauno sabiedrības modeli un jauno ekonomikas modeli, kas saistīts ar šo sabiedrības modeli. Un būtībā no tā ir atkarīga Eiropas nākotne, jo pašreizējais sociālais modelis manā skatījumā ir novecojis, un mums ir vajadzīgi jauni modeļi gan sabiedrībai, gan ekonomikai. Tad mēs runā, runājam par starpsavienojumu, ne vienkārši par savienojumiem, par viediem starpsavienojumiem, kas iesaista Eiropu ar pievienoto vērtību. Mums jādomā par industriālo renovā, inovāciju un efektivitāti Un elektriskie automobiļi, lādētāji, baterijas Eiropa bija līdera šai jomā. Portugāla, kā jau tika sacīts, arī ir strādājusi pie šī aspekta. Viņai tas ir izdevies un samazinājis savu enerģētisko atkarību un ir palielinājis um, savu um, atjaunīgo avotu ieguldījumu enerģetikas kokteilī, un tagad mums ir arī savs uh, elektroautomobīļu parks. Un nu diena ir Eiropai jādod vairāk darbvietu un vairāk izaugs. Paldies! Uh, thank you, Chair. Nākošā runātāja, paldies priekšsēdētāji, saka Grifins kungs. Kaņētis kungs, jūs pieminējāt atzinumu par uh, par ETS eh, e eh, tirdzniecības sistēmas rezerves izveidi. Un tagad jūs iespējams zināt, ka vairākas politiskās grupas ITRE naklē ar konsensu, ka jau agra ieviešana ļautu ietekmēt ETS. Tātad es gribu zināt, ko jūs domājat par iesākumu 2017. gadā. Vēlos atbalstīt manu kolēģu Dārlingu ka oglekļa uzķeršana un glabāšana būtu viens no risinājumiem. To atbalsta apvienotai karalistei gan sociālai partneri, gan rūpniecības pārstāvi. Esmu priecīga, ka jūs runājat par enerģijas izmaksu samazinājumu. Ģimenēm un sabiedrībai mūsu reģionā Anglijas ziemeļa rietumos degvielas trūkums e, ir pamats pažām un vēlos zināt, kā esat paredzējis risināt īsteno problēmu ar enerģijas trūkumu. Paldies! Martēna kungs, lūdzu. Martēna kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji. Esiet sveicināts, komisār kungs, saka Martēna kungs. Vēlos uzdot jautājumu precīzi mērķici, lai panāktu jūs izvirzītos mērķus Es gribu zināt, vai jūs varētu pastāstīt par mēķi kritērijiem. Vai iestāstīsiet, vai galvenais būs eh, ekonomiskais iegums vai svirs efekts un kāda pieeja, Eiropiska pieeja, vai tad neizrādīsies, ka vienkārši būs eh, nacionāla programma aglomerācija? Jūs runājat par efektu, efekt, eh, energoefektivitāti, runājāt par 70 miljārdu eiro fondu uzņēmumiem. Un kā būtu ar eh, mm, ēku siltumizolāciju? Vai arī tā šādi tiks finansēta? Jūs runājāt par Junkera projektu ieguldījumu mērķu sasniegšanā, bet tad var uzdot arī jautājumu, kāda būs ietekme Junkara projekta. Ja nemaldos, 23 miljārdi no Junkara projekta ir paredzēta garantijai um, starp savienojumu mehānismu, kā tas varētu ietekmēt šīs programmas īstenošanu, runa par programmu, kas sākt pagājušajā gadā. Paldies! Paldies! Dekastījo Veras kundze, paldies priekšsēdētāji! Esat sveicināts, komisārkungs. Esmu priecīga, ka jūs esat mūsu viesis. Iesākumā vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka mēs esam Rūpniecības komiteja. Svarīgi mums neaizmirst to, ka šī ir Rūpniecības komiteja. Tātad izējas punktam jābūt saistīstam ar rūpniecību. Un runājot par rūpniecību, ir pieeja, kas man pārsteidz. Proti, ka atjaunīgās enerģijas avoti paši par sevi ir jau rūpniecības nozare. Ja mums nebūtu enerģi, rūpniecības nozara, kas pieprasa daudz enerģijas, tad daudzi atjaunīgās enerģijas avoti nemaz netiktu attīstīti, jo patiesībā šo pieprasījumu tieši dzen e, enerģiju daudz patērējošās industrijas. Te būtībā tas viss ir tā kā lūkošanās uz sevi iekšienē. Tad patiesībā tas varētu arī nebūt vislabākais risinājums. Jāņem vērā dažādās izturīgās nozars. Nu, neskatoties to, komisāra kungs, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai enerģiju daudz patērējošie uzņēmumi un rūpniecības nozares par daļu no savas attīstības uzskatītu energoefektivitāti patērēt enerģiju. Mēs zinām, ka pastāv mēģinājums to nodrošināt, taču e, komisijas strateģiskākā plānā runājot par energoefektivitāti būtu jāraugās ne tikai uz e, privātām un valsts sēkām, bet arī jā, jāpievērš īpaša uzmanība tā ir nozarei, kas patērē visvairāk enerģijas. Manā skatījumā ir svarīgi panākt energoefektivitāti šai jomā, un tāpēc komisijai šāda prasība būtu jāievieš kā izšķirošs punkts. Paldies, priekšsēdētāja vietnieks, nākošais runās Man ir tikai viens jautājums, komisāra kungs, saka Henker kungs. Vai tiešām jūs uzskatāt, ka kopīgais enerģētikas tirgus ir iespējams, īsten iespējams, ja katra valsts pieņem savu lēmumu par enerģijas kokteili? Paldies! Paldies, Kabazon Ruiskundze. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs zināt, Ekobas ir uh, Spānijas uzņēmums, uh, arī uh, apvienotā karalistē ir šāds uzņēmums. Ekobas ir inovatīva kompānija, kas izmanto tīrās ogles ar uh, zemu izmešu līmeni. Tā ir uh, pilnīgi jauna uh, kompānija tehnoloģija ir laist tirgu apvienotē karalistē, Ķīnā, ASV. Un 50% no finansējuma nāk no ES un arī no valsts finansējuma. Manā skatījumā tas ir ļoti dzīvotspējīgs uzņēmums, ņemot vērā tā, tā sasniegums 11. un 12. gadā šajā gadsimtā. Taču šķiet, ka šis uzņēmums tam ārpus jāslēdz trīs apsvērumu dēļ. Izmaiņas tā elektrības sadalījuma ziņā, uh, ne īpašais režīms, bet parastais režīms, un decembrī bija karaļa dekrets, ka jāizmanto vietējās ogles. Un mums eh, šis dekrets ir jāizsano. Komisijas savā paziņojumā par piegādes drošību aizstāvēja šādu veidu tehnoloģiju, un tomēr šķiet, ka nekas netiek darīts Tāpēc es nezinu, ko jūs domājat, vai mums būtu jānodrošina, ka mums ir Eiropas regulājums šādiem uh, dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kas tiešām sniedz pievienoto vērtību. Paldies, nākošais runātājs. Paldies, priekšstādātāji. Saka Grobārts Šika kungs. Kaut ko gribēju sacīt par enerģētikas sanām. Liels paldies, komisār kungs, ka mums bija šī pirmā viedokļa apmaiņa. Es Ticu jūsu pareizajai pieejai veidot tiesību aktus, taču tas, ko jūs sacījāt, nešķiet īpaši progresīvs domāšanas paraugs. Jūs runājat par starp savienojumu, taču mēs pat nezinām, vai būs laiks un līdzekļi pieejami, lai tos izveidot. Tas vien jau pats par sevi ir uzskatāms par draudiem. Jūs arī runājāt par um, nedrošiem enerģijas resursiem, piemēram, Krieviju. Tas ir nedroši neusticams piegādātājs. Mēs redzam, kāda liela izgāšanās eh, bija šis plānotais Nabuko gāzvads. Tad rodas jautājums, vai nav pienācis īstais brīdis vēlreiz pāraudzīties uz oglēm. Mēs zinām, ka ir jauns veids, kā dedzināt ogas, lai samazinātu CO2 izmešus. Tas pats attiec arī uz gāzi. Vai mums nebūtu jāraugās uz uh, hidraulisko šērša, šelšanu? Uz slānekļa gāzi. Varbūt ir vērts vēlreiz šīs lietas izskatīt, varētu attīstīt rūpniecību pamatoties uz šiem enerģijas avotiem, šādu veicināt lētu enerģiju Eiropā. Silikjotis kungs lūdzu. Paldies priekšstādāte. Komisāra kungs, vēlos izteikties par šo uh, dienvidu South Stream. South Stream tika at, atcelts, un eh, Dienvidu Eiropai ir steidzam risināmas problēmas arī Ukrainas krīzes dēļ problēmas ar eh, energoapgādi ir eh, novērams visā Dienvidē Eiropā. Vai jūs domājat, ka būtu vērts attīstīt eh, šo ceļu no vidusjūras austrumu piekrastes tālāk pa Eiropu? Šo jautājumu uzdev arī iepriekšējā kārtā. Cits jautājums. Darba kārtībā pēdējās dienas tika piedāvāts kopīgs piedāvājums no Kipras, Izraels un Grieķijas par viena gāzes vada izveidu. Tas ies no Izraels uz Kipru un tālāk caur Grieķiju, tālāk uz Eiropu, nodrošinot enerģiju. Es domāju, ka ir būtiskas atradnes vidusjūras austrumu daļā pēdējo gadu laikā Kiprā un arī citur vidusjūrā. Kā jūs raugāties komisijā uz šo tematu. Un vai ir kāds pārdoms par šāda darba finansēšanu, kas varētu nodrošināt Eiropai enerģiju, īpaši attiecībā uz Dienvidu Eiropu un Dienvidu Austrumu Eiropu? Pavisam precīzi. Paldies. 30 sekundes jums, Tamburānu kungs. Advocem, cik saprot. Jā, jā, izteikšos pavisam īsi, pavisam īsi, Tamburānu kungs. Uh, Komisāra kungs, iespējams, ir problēma ar tulkojumu, jo Itālijā ir oglekļa nodoklis. Nevarētu teikt, ka tas tiek noteikts uh, pēc izvēles uh, principa, bet termodinamika uh, ir stabilāka nekā šie nestabilie tirgus mehānismi. Komisārkungs? Jautājumi un komentāri ir izsmelti, un tad tagad lūkšu jūs īsi atbildēt uz visiem jautājumiem. Vamos a ver, al, al señor Federley decirle. Jā, Federley kungs, es varētu sacīt, ka pārvaldības standarti ir tās lietas, ko tiešām vēlamies īstenot pirmajā 2015. gada pusē. Un šie pārvaldības standarti noteiks veidu, kādā tiek īsi pārbaudīta atbilstība katrā noteiktajā fāzē, tā lai viss tiktu panāks līdz 2020. gadam. Protams, mums ir jāizteno ietekmes novērtējums, jo katra nozara atsevišķi, katra fāze ir atsevišķi sarežģīta un jāpieņem katrā gadījumā īpašs lēmums. Tātad jāizvērtē sociālās un ekonomiskās sekas lēmumiem, kurus mēs pieņemam, kad mēs uzliekam pienākumus nozerēm. Roil, eh. Roila kungam vēlos atbildēt. Viņš sacīja, ka mums jādomā par to, vai politiskie lēmumi ietekmē cenas. Es domāju, mums ir jāanalizē visi faktori, kas ietekmē enerģijas cenas, pilnīgi visi, bez kāda izņēmuma. Tas attiec uz pienākumiem, uh, kas dažkārt nozarēm nav iespējami vispār izpildāms. Un arī tad uh, vieno, vienu piegādātāja uh, tirgus pārņemšanu. Protams, var pieļaut kļūdu ar vienu produktu. Un tad var uh, apsmiet eh, kādu, kam tas tā ir gadījies. Taču, ja paraugās uz visiem produktiem ekodizainā, tad jau ir daudz ietaupīts un ir bijuši lielīgumi. Mēs atbalstījām un veicinājām šo industriju ekodizainu. Un es domāju, tā ir arī nozīme starptautiskā nozīmē. Struktūrēts plāns, plāns, tas, ko mēs mēģinājām darīt šodien, es mēģināju iezīmēt to, ko vēlamies darīt nākotnē. Komisija ir pieņēmusi darba programmu, un tad es uh, par to varu stāstīt sīkāk, bet šodien vienkārši iezīmēju vispārējos vilcienos šo programmu. Un tad Līma. Jauns ekonomiskais modelis un jauns sociālais modelis, ko mēs mēģināsim tur panākt. Nodrošināt, ka ir eh, saistoša vienošanās par emisiju samazināšanu visā pasaulē, lai nodrošinātu to, ka globālā temperatūra nepilnījās par tiem pro, diviem grādiem. Mēs mēģināsim panākt saistības, lai izvairītos no globālās sasilšanas par vairāk kā diviem grādiem, kas vienkārši uh, grautu nākotnē planētai attīstības iespējas. Grifinas kungs runāja par 2017. gadu un kādas rezultātas gaidām. Nu, tas atkarīgs dažādi varbūt. Jo agrāk mēs reaģējam, jo labāk būs rezultāti, jo agrāk nosūtām signālu industrijiem. Karbona uh, oglekļa glabāšana un uzķeršana. Eiropas projekti, projekti vēl nav panākuši savu atbilstošo gatavības fāzi. Raugoties uz izmaksām, jānodrošina, ka oglekļa glabāšana pazemē ir droša, jānodrošina ir atbilstoša transporta infrastruktūra pārobežo režīmā un jāpalielina vispārējās glabāšanas iespējas ogleklim Eiropas Savienībā. Tāpat arī geogrāfiski jāizvieto Eiropas Savienībā mm, šīs glabātuves Šī glabāšana ir ļoti svarīga, jo ar oglekli mēs jau dzīvosim to, ka tuvākajos laikos līdz ar to jāatrod tādas tehnoloģijas, kas ļauj mums izmantot oglekli un ja, samaznot vienlaikus CO2 izmešus un arī panākot glabāšanas iespējas. Vienošanās starp ASV un Ķīnu tajā ir viens no eh, viena no sadaļām par uzglabāšanas iespējām. Mēs mēģināsim to atbalstīt arī Eiropā. Kastījo kundze sacīja, ka mums nevajadzētu jaukt uh, aiz, uh, faktus aizmirstot, uh, ka šī ir nevis vidas komiteja, bet gan rūpniecības komiteja, bet abas šīs joms tomēr ir saistīts. Ilgspējīga rūpniecība var tikt nodrošināta ar atjaunīgiem enerģijas avotiem. Junkera plānā viens no svarīgākajiem, eh, viena no svarīgākajām nodaļām ir inovācija. Un šeit ir paredzēts finansēt infrastruktūras projektus. Tas ir ļoti svarīgi, ja vēlamies, lai iekšējais tirgus darbotos. Pastāv energoefektivitātes iespējas, iestrādes eh, eh, būvniecībā, rūpniecībā dažādās jomās. Turklāt pastāv iespēja šajās jomās arī iestrādāt inovācijas un attīstību. Tas ir ambiciozs plāns. Vēlamies, lai darbotos reizinātāji, multiplikatori. Dalībvalsts eh, nāks klajā ar saviem projektiem, un tad eh, no kāds dalībvalsts būs atkarīgs, kuras rūpniecības nozars tiks attīstītas. Kāda dalībvalsts iestāsies par starp uh, saistītājiem? Citas vairāk interesēs digitālā joma un tad uh, enerģijas avotu mm, komplekts. Komisijas atbildība ir nodrošināt tiesību aktus, uh, kas darbosies neatkarīgi no tā, kādu tehnoloģiju dalību valsts izvēlēsies un konkrētā tehnoloģija, kas dalību valsts kompetencē, un lai tas nodrošinātu vidas drošību. Taču e, enerģijas avots sadalījums ar vien paliks e, dalībvalstu pilnvaru lokā, ja vien līgums netiks mainīts. Tik Mēs raudzīsimies, kādas pastāv iespējas regulēt šo izšķirošo jomu sadalījumu sistēmu. Un sadalījums ir dalībvalsts pārziņa. vēl vienotais tirgus šai ziņā ir jātīst, un es domāju, ka mums tiešām ir nepieciešams īstens iekšējais enerģētikas tirgus. Es domāju, esmu atbildējis uz vairumu jautājumiem, taču es pārliecināts, ka uz visiem tomēr ne. Atvainojos tiem, uz kuru jautājumiem es neatbildēju. Mēģinu būt priecīgs, ja būt, man būtu bijis iespējas visu atbildēt. Priekšsēdētājs, kā jūs redzat, komisāra kungs Migeli, jums u, tik uzdot daudzi jautājumi, arī parastā sanāksmēs daudz izskan. Šī bija mūsu pirmā parastā sanāksme ar komisāru, kurš ir stājies savā amatā. Liels paldies, komisāru kungs, par visām sniegtajām atbildēm, par informāciju, ko mums sniedzāt. Dargie kolēģi, pēc minūtes sāksies mūsu Ziemassvētku ieskaņas pasākums. Taču atgādināšu, deviņos no rīta nav jums šeit rīt jābūt. Tikai koordinatoriem. Tās ir labās ziņas. Tātad koordinātori šeit sanāks pulksten deviņos, bet pulksten desmitos jums visiem šeit jābūt klāt ar balsošanas kārtītēm, jo desmitos sāksies balsošana. Un tad nākošie darba kārtības punkti. Tātad tiksimies rīt no rīta vai arī tagad pēc vienas minūtes šai pasākumā. Paldies!